Diamo inizio al nostro workshop. Laipni lūgti šajā seminārā, saka priekšsādātājs. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti. Pirmkārt, gribēju pateikties visiem, kas ir atnākuši šī semināra organizētājiem. Vēlos pateikties, paldies visiem runātājiem, kas runās šo pēcpusdienu. Un īpaši lielu paldies gribu teikt komisārei Marianai Fišerai Bolē. Kā arī Evansona kungam, kas ieradies šeit no Zviedrijas, pieņemot mūsu ielūgumu. Šis seminārs dod mums iespēju dziļāk palūkoties, kāda tad būs kopējās lauksaimniecības politikas, jeb KLP nākotne laikā pēc 2013. gada. Šobrīd ir ļoti izšķirīgs laiks. Šobrīd jādomā par Eiropas Savienības budžetu. Bet, diemžēl, pastāv risks, ka KLP varētu ciest no budžeta samazinājumiem. Pirmkārt, tāpēc, ka tai jākonkurē ar citām budžeta politikām. Un, protams, arī tāpēc, ka ka komisija nākos klajā ar, klajā ar konkrētām nostājām, kas šķiet nesīs pārmaiņas lauksaimniecības izmaksās un izdevumos. Es negribu ar to teikt, ka mēs nevar, neīstenosim šo politiku, nē. Bet domāju, ka būtu savādi, ja mēs šai politikai resursus atņemtu. Jo šī taču, manuprāt, ir gandrīz vienīgā ekonomikas politika Eiropas Savienībā, kas ir tik visaptvaroša un tā ir ārkārtīgi svarīgi, vēlamies pārvaldīt visas Eiropas Savienības teritorijas. Esam arī pārmaiņu laikā attiecībā uz institucionālām pilnvarām un to līdzsvaru. Sāk, ir pabeigta Lisabons līguma ratifikācijas procedūra, un tas arī nozīmē izmaiņas. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam būs daudz lielāks svars turpmākajā darbā, tam būs noteicošā loma likumdošanas darbā arī daudzās citās jomās. Un visu šo minēto iemeslu dēļ šodien rīkojam semināru. Šis seminārs ir ārkārtīgi būtisks, jo notiek iestādē, kas spēlē būtisku lomu lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā. Šodienas sanāksme palīdzēs mums uzsākt diskusijas par KLP nākotni. Šķiet, ka nepieciešams jauns saturs šai politikai, ņemot vērā globālo, globālo kontekstu, ir jauni uzdevumi mūsu priekšā, ir jaunas saistības, un tāpēc mums sabiedrībai un iestādēm ir jāuzsāk cits, politi cita, cits politikas virziens. KLP ir bijis vēsturiski ļoti nozīmīga Eiropā. Un šodien tā ir ekonomikas politika, kas palīdz pārvaldīt zemi un kas ļoti nozīmīga Eiropas Savienības mērogā. Tas ir punkts, uz kuru pamatojoties varam veidot Eiropas reakciju uz dažādiem globāliem izaicinājumiem. Tas ļauj mums nodrošināt ilgspējīgu izaugsmu un attīstību. Lauksaimniecības un lauku pasaules, lauku vidas politika ir jāatjaunina. Jāpalielina tās pozitīvā ietekme uz sabiedrību un jāvērš pret jebkādiem kropļojumiem, ko joprojām sastopam šai jomā. Jaunais domāšanas veids nozīmē to, ka mēs varēsim skatīties sejā globālajiem izaicinājumiem, un lauksaimniecībai te ir sava loma spēlējama. KLP tika pārskatīta jau 2003. gadā, līdz ar to tika dota kā jauna dvesma lauku videi, lauksaimniecība tika padarīta vēl nozīmīgāka vērtību skalā tika samazināts protekcionisms, vienlaicīgi cenšoties nodrošināt cenu stabilitāti. Un tagad šīs izmaiņas prasa nākamās izmaiņas. Tagad palīdzība jāsniedz konkrētiem uzvedības modeļiem, ņemot vērā arī pārmaiņas, kas norisinājušos pēdējos pāris gados. Šodien visi šie apsvērumi tomēr varbūt jānoliek pie malas, jo jāskatās, jāskatās arī uz to, lai lauksaimniecība varētu spēlēt savu lomu un tā netikt apdraudēta. Šodien runāsim arī par budžetu šī apsvēr, budžeta apsvēruma ir iekļaut komisijas sagatavotajā dokumentā. Mūsuprāt, tas neiet, šis dokuments neiet pareizajā virzienā. Pat ja šis nav vēl tāds oficiāls dokuments, tas nav vēl gluži oficiāls komisijas priekšlikuma noformulējums, mums šķiet, ka saturs tomēr izraisa diskusijas. Doma par to, ka jāapspriež pirmām kārtām budžets un nevis strateģiskās prasības, manuprāt, ir tuvredzīgi. Ja grāmatvedību liekam slab, svarīgākā vietā par saturu, domāju, ka varam ļoti smagi kļūdīties. Un tāpēc vajadzīgs debats. Vajadzīgs debats šajā ārkārtīgi izšķirīgajā posmā. Lauksaimniecības reformas analīze šķiet pretrunīga. Mūs ļoti interesē, ko komisija teiks par šo jautājumu. ir ticis teikts, ka lūk, lauk, arī lauksaimniecībai jāpiedalās cīņā pret klimata pārmaiņām, nodrošinot ilgtspējību ražošanā, nodrošinot pārtiks piegādes drošību, dzīvnieku labturību un atbilstīgu ūdens resursu izmantošanu. Un šeit paradoxāli, ka ar šādiem daudz lielākiem uzdevumiem mēs tomēr vēlamies lauksaimniecībai līdzekļu apjomu samazināt. gatavojamies 2013. gada reformai KLP, bet bez pietiekamiem eh, resursiem tas diezai varēs norisināties tik veiksmīgi, kā mēs to vēlētos. Ja runājam par KLP izdevumiem, tad redzam, ka samazinājumi ir diezgan krietni. Parlaments ir apstiprinājis, ka tas cenšas, eh, cen, vēlas cīnīties pret jebkāda veida uh, samazinājumiem KLP līdzfinansējums iekļauts pirmajā pīlārā, bet tas var radīt kropļojumus budžeta jomā. Ņemot vērā pašreizējo ekonomikas krīzes situāciju, ir vēl skaidrāks ka nabadzīgākajām dalībvalstīm būtu grūti līdzfinansēt tiešo palīdzību lauksaimniekiem, un tādējādi varētu rasties lielāks atšķirības starp dalībvalstīm. Bet es negribu sākt šeit tagad dokumenta analīzes, tikai gribēju norādīt uz tiem riskiem, kas mūsuprāt saistīti ar šo politikas virzienu, kas saistīti ar sociālo, ekonomikas un politisko lomu, kas ir lauksaimniecībai, ņemot vērā budžeta samazinājumu, kas tiek paredzēts šai dokumentā. Turklāt resursu samazināšana KLP jomā nenozīmē, ka mēs mazāk tērējam nevarēsim lauksaimniecības jomai Eiropā, nē. Tā vietā mums nāksies palielināt investīcijas, bet palielināsies arī kropļojumi. Viens no nacionālajiem ieguldījumiem - Francija, Vācija un Spānija ļoti labi parādījuši, kādā veidā šie kropļojumi var izpausties krīzes rezultātā redzam, ka ir ļoti lielas atšķirības starp darībvalstīm, un tās var tikai sāsināties krīzes rezultātā šodienas budžeta vīziju, ko mums liek priekšā komisija, būs jākompensē ar parlamenta darbu. Lisabonas līgums stāsies spēkā 1. decembrī. Mēs tādējādi iesim pavisam jaunā Eiropas politikas veidošanas posmā, un tas attieksies arī uz lauksēmniecības politiku. Eiropas tiesību akti nozīmēs, ka parlaments ir tieši ievēlēts, ievēlēts tiešās vēlēšanās, un mēs būsim vienādā pozīcijā ar padomi. Pateicoties koplēmumu procedūrai, parlaments varēs turpināt uzklausīt pilsoņu bažas un attaisnot to cerības. Tād, tāds būs iestāžu līdzsvars, un parlaments varēs aizstāvēt prasības, ar ko nāk uz klajā sabiedrība, kas pieprasa ilgtspējīgu izaugsmi. Mēs vēlēsimies turpināt strādāt pie KLP un ņemot vērā visus izaicinājumus. Šķiet, esmu diezgan ilgu laiku pavadījis sakot šos ievadvārdus, bet, manuprāt, bija svarīgi nodrošināt zināmu kontekstu debašu pašā sākumā. Un vēl pāris komentāru par komisijas lomu. Tātad sākšu tagad semināru un vispirms došu vārdu padomas pārstāvim. Eskilam Erlansona kungam. Lūdzu. Tak, Paulo. Paldies, Paulo. Paldies eh, komitejas priekšsēdētājiem, paldies godātie deputāti. Es vēlētos pateikties par to, ka esat uzaicinājuši šodien runāt par šo jautājumu, jo, manuprāt, jautājums par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni ir ārkārtīgi būtisks. Un es šim jautājumam pievēršu ļoti lielu uzmanību. Es zinu, ka Eiropa padomē man kolēģi arī par šo jautājumu runā, gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī. Kopējās lauksaimniecības politikas nākotne pēc 2013. gada būs visu dienas kārtībā tuvākajā laikā. Mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā. Pavisam drīz spēkā stāsies Lisabonas līgums, un tas nozīmēs ciešāks kontakts starp Eiropa padomi, parlamentu un komisiju, un es esmu ļoti priecīgs, ka tieši Zviedrijas prezidentūras laikā tas notiks. Esmu pārliecināts, ka mēs vēl tiksimies šādā sastāvā šajās telpās. Jautājums par to, ko darīt ar KLP pēc 2013. gada ir ļoti aktuāls. Pirmais solis tika spērts Francijas prezidentūras laikā 2008. gada rudenī. Čehijas prezidentūras laikā mēs uzmanību galvenokārt vērsām uz tiešo maksājumu aspektu. Tāpēc man būtiski šobrīd ir runāt par lauku teritoriju attīstību. Kā jau jūs ziniet, es eh, organizēšu konferenci nākamajā nedēļā, jeb savu veidu semināru lauksaimniecības ministru padomē nākamajā nedēļā. Galvenokārt dalību valstīm ir jāsaprot tie izaicinājumi, ar ko sastopas Eiropas lauksaimnieki un lauka teritorijas, kā arī jāmēģina rast atbildes uz tiem jautājumiem, kādā veidā lauksaimniecības politiku veidot turpmākajos gados, lai tā spētu stāties pret šiem izaicinājumiem. Viens no jautājumiem, uz kuriem ir jāatbild kas mani personīgi interesē, ir tieši klimata izmaiņas. Klimatas izmaiņas bez šaubām ir globāls izaicinājums, un ar to ir jācīnās globālā līmenī. Pie tam tās ir lielākās klimata izmaiņas, kādas ir piemeklējušas pasauli pēc Kristus. Mums e, ir jāmēģina darboties visiem kopā. Lauksaimniecība un klimats bija jautājumi, kurus apspriedām neformālajā ministru tikšanās reizē Veksē septembrī. Paulo, jūs bijāt šajā padomas sēdē, tāpēc jūs man varēsiet piekrist, ka toreiz mēs runājām par KLP un tās nozīmi emisiju samazināšanā un klimata izmaiņu ietekmēšanā, kā arī kā ietekmēt lauksaimniecību, izdzīvot un darboties, izmainīt klimata apstākļos. Esmu pārliecināts, ka Eiropas lauksaimniekiem ir jāsniedz savus ieguldījums cīņā pret klima, klimata izmaiņām, jo lauksaimnieki, kā arī citas tautsaimniecības nozars, Eiropā ir vadošajās pozīcijās. Es uzskatu, ka klimata aspektam KLP ir jābūt vadošajam. Kā to pēc iespējas labāk izdarīt, par to spriest mums visiem kopā. Es uzskatu, ka klimata, cīņai pret klimata izmaiņām ir jābūt ievītai citās jomās, jo izaicinājumi ir daudz, piemēram, saglabāt bioloģisko daudzveidību, vai arī nodrošināt tīru dzeramo ūdeni, un šeit mēs sastopamies ar ūdens pārvaldības momentiem. Uh, Jautājums par klimata izmaiņām ir smags, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs visi kopā kaut ko darītu tā uh, eh, rezultāta apkarošanā. Vēl viens jautājums, par ko mēs diskutēsim turpmāk, ir kā veicināt ekonomisko aktivitāšu pieaugumu lauka teritorijās. Pēdējos divos gados Eiropu piemeklējušās krīzes apstākļos šis jautājums ir īpaši aktuāls. Bieži vien tiek runāts par to, ka lauka teritorijas ir jāpadara par atraktīvu vietu, kur dzīvot un strādāt. Un e, mums ir jāmēģina rast citi pamudinājumi, kā uzņēmumiem darboties lauka teritorijās un veicināt dinamisku ekonomisko izaugsmi. Mums ir jāpamuģina uzņēmumu izmantot jaunas metodas, lai paši saviem spēkiem tie spētu radīt gan uzņēmumu peļņas palielinājumu, gan, jaunu darba, gan jaunas darba vietas. KLP nākotnē būs daudz izaicinājumu, un viens no tiem ir KLP pati par sevi Šobrīd visiem ir skaidrs, ka kopīgajā lauksaimniecības politikā ir trūkumi, un to ir daudz. Tie ir jārisina visiem kopā. Neviens jau neapšauba to, ka KLP ir būtiska loma, pie tam visiem ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem. Eiropas iekšējais tirgus paredz kopēju politiku, un tomēr politikai ir jābūt tādai, kura spētu stāties pret mūsdienu izaicinājumiem. Vienlaicīgi politikai ir jābūt godīgai. Runājot par tiešajiem maksājumiem, ir vairākas dalību valstis, galvenokārt jaunās, kuras uzskata, ka tiešo maksājumu summām ir jābūt visās valstīs vienādām. Jo vairāk mēs attālinamies no sākotnējā tiešo maksājumu piešķiršanas gada, jo lielākas būs atšķirības starp dalību valstīm tiešo maksājumu ziņā. Es uzskatu, ka tiešo maksājumu izlīdzināšana ir viens no galvenajiem jautājumiem, par ko ir jāvienojas runājot par KLP pēc 2013. gada. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka visi maksājumi atbilst 2021. gadsimta prasībām, lai būtu tā, ka maksājumi tiešie vai netiešie radītu lauku teritoriju izdzīvošanas palielināšanos. Un tas, ka šobrīd eksistē tiešie maksājumi, ir novedis pie tā, ka lauku teritoriju cenu ir strauji pieaugušas. Tas eh, galvenokārt skar tieši tikko lauksaimniecībā darbību uzsākušas individus un uzņēmumus. Un visbeidzot, esmu pārliecināts, un tagad es runāju kā Zviedrijas lauksaimniecības ministrs, ka mums ir mazliet jā, mums ir jātiet no pašreiz piemērotajiem ieņēmumu atbalsta maksājumiem. Un galvenokārt maksājumi jāvērš uz dabas katastrofas vai grūtos dabas apstākļos piemeklējušām teritorijām. Tas nozīmē, ka mums ir patiesībā jāatbalsta pasākumu lauksaimniecībā un nevis tikai lauksaimniecība kā tāda. Tas sasaucās ar manis iepriekš teikto par 21. pats gadsimta izaicinājumiem. Galvenokārt lauksaimniecība ir pirmā pilāra ietvaros, bet es nākotnes lauksaimniecību redzu otrā pilāra ietvaros. Paldies par uzmanību! Grazie, Eskīl. Grazie di questo. Paldies, Eskīl, turpina priekšsēdes. Paldies par jūsu prezentāciju. Un tagad eh, es vēlētos visiem padomāt, ko jūs, kādu jautājumu jūs vēlētos uzdot Eskalam Erlansonam. Un tagad došu vārdu Mariannai Fišerai Bēlē. Paldies, ka jūs šeit esat ieradusies. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Vispirms tiešām paldies jums visiem par šī semināra organizēšanu. Un paldies arī par to, ka jūs ielūdzāt mani un devāt iespēju pateikt dažus vārdus. Es ļoti ceru, ka jūs man piedosiet, ka es runāšu ļoti koncentrēti. Jo īstenībā man ir tikai desmit minūtes, man ir runā, jārunā par kopīgu lauksaimniecības politiku. Ticiet man, tas nav daudz, jo šī politika ļoti detalizēta, tāpēc runāšu atsevišķi par dažiem aspektiem. Bet es pirms vēlos pateikt vienu lietu absolūti skaidri. Es ļoti skaidri ticu tam, ka mums ir nepieciešama kopēja lauksaimniecības politika nākotnē. Esmu daudz ko lasījusi par it kā maniem viedokļiem. Uh, dažādos laikrakstos tur ir runāts par to, ka es esot ļoti liberāla un labprāt visu atstātu tirgus rokās. Tā tas nemaz nav. Un visi kas seko debatēm, skaidri apzinās, kāds ir mans viedoklis. Te pašā laikā vēlos absolūti skaidri pateikt, ka kopē lauksaimniecības politikai ir nepieciešams izmaiņas nākotnē, taču šīm izmaiņām politika ir jāstiprina, ne, nevis jāpavaina. Un es domāju, ka ir iespējams politiku stiprināt. Kāpēc mums ir nepieciešama stiprāka politika? lauksaimniecības attīstībai. Tas ir tādēļ, ka mums ir kopīgas bažas, piemēram, par pārtikas nodrošināšanas vajadzībām. Mēs skaidri zinām, ka visā pasaula iedzīvotāju skaits palielinās, tagad ir 7 miljārdi, un 2050. gadā būs 9 miljārdi. Tā tas tiek prognozēts un jūs noteikti zināt arī, kā ēšanas ieradumi mainās. Nu, piemēram, tas, ka Āzijā cilvēki ir vien vairāk un biežāk ēd gaļu, un tas arī ietekmē situāciju, un tāpēc ir nepieciešams mums mūsu lauksaimniecisko ražošanu atbalstīt. Tagad ir aprēķini, ka ir nepieciešams palielināt lauksaimniecisko ražošanu līdz 2050. gadam par kādiem 70 līdz 100 procentiem. Pārtikas nodrošināšana ir daļēji atkarīga no tirzniecības, un Eiropas Savienība arī turpmāk attīstīt, attīstīs pozitīvu attieksmi pret lauksaimniecības produktu tirzniecību. Jūs noteikti saprotat, ka gal galā tas ir peļņas avots. Te pašā laikā mēs nedrīkstam noniecināt mūsu ražošanu kopienas iekšienē. Jā, pārāk daudz aspekti būs atkarīgi tikai no atsevišķām teritorijām pasaulē, tad piegāde būs pārāk atkarīga, un ja pēkšņi notiek kādas problēmas, piemēram, slimības vai arī uh, laika apstākļu pasliktināšanās, tad situācija būtu kritiska. Manuprāt, mēs nedrīkstam šādu situāciju pieļaut. Nu, piemēram, tagad mēs varam redzēt, kāda ir izveidojusi situācija ar gāzes importu. Vienkārši vienā jaukā dienā kāds piegādātais aizgriež krānu un mums nav gāzes. Pārtikas jomā arī var gadīties kaut kas līdzīgs, un mēs nedrīkstam šādu situāciju pieļaut. Otrakārt, mums ir nepieciešama stingra politika, lai nodrošinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apkopi. Mūsu teritorijas 80% tiek aizņemta ar lauksaimniecību un mežniecību. Un atsevišķās valstīs, ja tiktu pārtraukta lauksaimniecība, tad vides sekas būtu ļoti nopietnas. Ā, daudzos gadījumos zemes neizmantošana nozīmētu degradāciju Es domāju, ka ir pat tādas teritorijas, kuru nekopšana vienkārši nozīmētu tūkšne, tūkstneša izveidi. Aptuveni viena treša daļa no lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir ārkārtīgi kvalitatīva zeme. Zeme, kur ir sugu dažādība, un ja mēs nenodrošināsim lauksaimniecību, tad šādas teritorijas un šāda sugu dažādība arī izzudīs. Un es Esmu pārliecināta, ka mēs nedrīkstam pieļaut sugu dažādības mazināšanos. Treškārt, mums ir jādomā par klimatu pārmaiņu un jāatcerās, ka pārmaiņas ietekmē mūsu politiku. 9% no uh, siltumnīca efektu izraisošo gāzu nāk tieši no lauksaimniecības. Lai gan šis skaitlis nav liels, taču pietiekam ievērojams. Līdzīgi arī citos sektoros, lauksaimniecības sektorā, ir nepieciešams samazināt CO2 emisijas turpmākajos gados. Mums ir arī jāpielāgojas klimata pārmaiņu sekām, ko jau tagad var novērot. Nobeigumā arī teikšu, ka mums ir nepieciešama ļoti skaidra politika, lai nodrošinātu līdzsvarot attīstību lauku teritorijās. Runājot par iedzīvotāju blīvumu, aptuveni 90% ir lauki, un aptuveni pusi Eiropas iedzīvotāji dzīvo tieši lauku teritorijās. Daudzās no šīm teritorijām ir milzīgs potenciāls. Šīs teritorijas var izmantot kā darba vietas un dzīves vietas. Taču, ja šajās teritorijās netiek piegādāti pamatpakalpojumi, tad varbūt ir nepieciešams valsts atbalsts, lai izmantotu šo potenciālu. Ja jau mums būs šī vispārīga stingra politika, tad kādai tā ir jāizskatās? Es esmu pārliecināta, ka mēs nedrīkstam nekādā gadījumā nākotnē atgriezties pie pagātnes problēmām. Un nākotnē mums ir nepieciešams mainīt savu politiku, jo iepriekšēj, iepriekšējos gados izmantotā tirgus attīstības politika nebija veiksmīga. Tolaik tā varbūt bija piemērota, bet nākotnē nē. Jā, Eiropas Savienības iedzīvotāji domā, ka mēs nākotnē vēlamies vienkārši turpināt pagātnes kļūdas, tad tā nav. Es gribu garantēt, ka mēs darīsim visu, lai kopienas lauksaimniecības politika attīstītos maksimāli efektīvi. Bet tas, protams, nenozīmē, ka es negribu vispār regulēt šo jomu, es nevēlos atteikties no regulējuma. Es nedomāju, ka būtu pareizi griezt budžetu vienkārši tādēļ, ka tas ir jāsamazina. Mums ir nepieciešams darīt visu, lai lauksaimniekiem būtu iespēja rīkoties konkurētspējīgi un radoši un reaģēt uz tirgus signāliem. Te pašā laikā ir nepieciešams krīzes situācijā lauksaimniekus atbalstīt, lai nesanāktu tā, ka ražošanas bāze tiek izpostīta. Es zinu, ka ir iespējams izveidot drošības tīklu, kas veicina arī konkurētspēju, un tieši šāds drošības tīkls mums ir vajadzīgs. Runājot par lauku attīstību, šeit mūsu lauksaimniekiem ir jāatvēl cienīga loma, jā, jādomā par viņiem kā par mūsu partneriem. Regulācija ir vajadzīga, un mums ir jāpalīdz lauksaimniekiem tikt galā ar izmaksām, kas ir saistītas ar vīdas attīstību, jo Ļoti atsevišķos gadījumos tirgus ir tas, kas var maksāt par vidas attīstību, un es varu to teikt, teikt to pašu arī par klimata pārmaiņām. Arī šeit ir nepieciešams regulējums. Taču, ja mēs mūsu lauksaimniekiem vienkārši piedāvāsim daudzus noteikumus bez palīdzības, tad mūsu ražošanas jaudas vienkārši tiks pārliktas uz citām zemēm un atkal būs atkarīgi, būsim atkarīgi no importa. Mums ir nepieciešams sabiedrībai paskaidrot, kāpēc CO2 izmeši palielinās, ja mēs importējam pārtiku, nekā, ra ja ražojam Eiropas Savienības iekšienē. Ir nepieciešams investīcijas, lai mūsu lauksaimniecības sistēma kļūtu vidē draudzīgāka, ir nepieciešama apmācība tehnoloģijas un atsevišķos gadījumos ir nepieciešams ļoti elementāras izmaiņas, un šādas investīcijas noteikti atmaksāsies. Runājot par vispārīgo kontekstu par lauku attīstību, šeit mēs varam paredzēt dažādus pasākumus, un no šiem pasākumiem dalību valsts varēs izvēlēties tos pasākums, kas ir vispiemērotāki atbilstošai teritorijai. Esmu pārliecināta, ka mēs varam reorganizēt lauksaimniecības politiku un uzlabot runājot par lauksaimniecības politiku, ir jābūt arī absolūti atvērtiem jaunām idejām, un mēs nedrīkstam atteikties no tā, kas līdz šim ir darbojies veiksmīgi. Un mēs nedrīkstam, protams, kļūt par vēstures, vēsturisko kļūdu upuriem. Atbalstīt kopēju lauksaimniecības politiku nozīmē, skaidrs, skaidri izvirzīt mērķus, lai sabiedrība saprastu un atbalstītu šos mērķus. Protams, ka šādi mērķi ietekmē arī to, kā notiek finansējuma sadale starp dalību valstīm, kā ministrs par to ir runājis. Viņš ir runājis par to, kā notiek finanšu resursu sadale starp dalību valstīm. Un es skaidri zinu, ka šī joma ir ārkārtīgi sensitīva. Un arī šai jomā ir nepieciešams būt politiski realistiem, bet ir jābūt realistiem arī citā jomā. Mēs nevaram no vienas puses atbalstīt KLP kā svarīgu Eiropas Savienības politiku, ja te pašā laikā cilvēki redz, ka vienīgais, vienīgais mūsu diskusiju mērķis ir vienkārši sadalīt šo lielo finansējumu pīrāgu tā, lai mums pašiem būtu labāk. Mums ir nepieciešams saskaņot savu rīcību ar sabiedrību, jo mums ir nepieciešama izaugsme lauksamniecības sektorā un tikai sabiedrības iesaiste ļaus mums panākt mūsu mērķus. Un tagad es vēlos pastāstīt par šo budžetu pārskatu neeksistējošo papīru. Es biju tikpat pārsteigta, par šo neeksistējošo dokumentu, kā jūs bijat pārsteigti, kad dzirdējat par to. Tāds dokuments nekad neeksistē. Varbūt, um, varbūt kādi komisijas ierēģi kaut ko ir rakstījuši par savu viedokli, kā var izskatīties budžets pēc pārskata. Un es budžeta pārskats ir šobrīd izmests miskastē, un, un nākotnes komisija, protams, rakstīs arī oficiālu ziņojumu par budžeta pārskatu. Un esmu pārliecināta, ka tad, kad jūs redzēt informāciju par līdzfinansējumu, tad jūs noteikti zinātu, ka es neko tādu nevarētu parakstīt, jo jūs skaidri zināt, kāda ir mana uh, atbildi un kāds ir mans viedoklis par līdzfinansējumu lauksaimniecības politikā. Tāpēc arī lūdzu, esiet pārliecināti, ka šāds dokuments neeksistē, mēs to nekad nepadarīsim par oficiālu, un nākotnes komisija noteikti pati prezentēs savus viedokļus par nākotnes budžetu. Paldies! Grazie! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Marijāna! Nu, jūs dzirdējāt. Visi jums aplaudē. Mēs visi priecājamies dzirdēt to, ko jūs teicāt. Paldies par jūsu uzrunu. Jūs esat daudz ko precizējusi. Jūs esat pateikusi, ka šis dokuments faktiski neeksistē. Nu, diemžēl gan esmu redzējusi to preses pirmajās lapās. Tāpēc arī biju tik nobažījies, bet paldies par jūsu prezentāciju. Paldies par šo precizējumu. Bijām ļoti atviegloti to dzirdēt. Nu, un tagad pievērsīsimies nākamam jautājumam. Mums ir četri eksperti šeit klāt, un katram no viņiem ir kaut kāds savs sektors, par ko viņi atbildīgi. Vispirms dosim vārdu pirmajiem diviem. Profesors Bakvels no Lauku un biznesa asociācijas, un pēc tam no INR pārstāvjiem dosim vārdu. Pēc tam sekos debates un diskusijas tādējādi tiks sadalīts divās daļās. Jo otrais debašu rauns būs pēc nākamajiem diviem runātēm. Tātad vispirms došu vārdu Bakvēl kungam. Profesors Bakvēl, lūdzu, jums vārds. Thank you, chair. Thank you, chairman. Paldies, priekšsādātāji. Priecājos izmantot šo iespēju runāt ar Eiropas parlamenta deputētiem, tīpaši šajā ļoti svarīgajā mirklī kad parlaments drīz vien iegūs pilnas koplēmuma tiesības un tāpēc apstiprinās savu lomu likumdošanas jomā. Domāju, ka mēs visi zinām, ka KLP ir bijusi pārējais posmā jau koši paši tās, pašiem tās aizsākumiem. Nu, vienalga, vai mēs te domājam 57. vai 68. gadu, bet KLP vienmēr ir mainījusies gan ļoti prātīgi, ļoti inteliģenti tā tikusi vienmēr pielāgota politiskajām un sociālajai realitātei Eiropā. Un nav nekādu šaubu, ka kopš 92. gada, kad vecā, vecākā LP, kas bija tikko, tikai tirgus cenu atbalstīšanas instruments, tika nomainīts ar jaunu, ar reformēto KLP, kad uzsākās viss šīs repo, reformas, ir bijusi novērota tendence vēl vairāk iet šai pārējais posmā. KLP mainās, bet nav skaidrs, kas būs tas nākotnes variants, uz ko tā mainās. Un tāpēc arī ir šīs debatas mums šodien, tāpēc tās ir nepieciešams ja mēs vēlamies beig beigās Eiropā rast vispārēju vienošanos par to, kāda tad būs šī KLP pēc 2013. gada. Un šajās diskusijās mums jākoncentrējas uz lielāko KLP daļu, īpaši izdevumu jomā, un tas ir šis vienot, šī vienotā maksājuma schēma. Un tā arī būs tā joma, kam savās piezīmēs pie, pievērsīšos visvairāk. Šo maksājumu saņēmēji redz šos maksājumus kā tādu gandrīz pastāv, pastāvīgos ieņēmumus, savukārt viss cita Eiropā. E, tu, jūs uztver to kā tādus muls, mulsinošus faktus un īsti nesaprot, kāpēc šāda sistēma vajadzīga. Ir jārod kāds līdzsvars starp pārējo sabiedrību un šo maksājumu saņēmējiem. Jo neskaidrība, kas saistīta ar šiem maksājumiem, nenāk par labu nekam. Ne Eiropai, ne Eiropas politikai. Uh, kur politika šādā gadījumā saņem eh, mūžīgi kritiku no ārpus, gan arī nevienam citam ārpus e, er, no Eiropas. Tas nav labi arī lauksaimniekiem, jo tie veido būtisku viņu iztikas daļu, bet tāpat laikā tiek regulāri apspriest un apstrīdēti. Tas nerada pārliecību, tas nerada stabilitāti, un lauksaimniecības politikai vajadzētu palīdzēt risināt problēmas, kas saistīts ar nestabilitāti, nevis tikai vairot šādu neskaidrību. Ļoti interesanti bija dzirdēt, kā komisāre izklāstīja situāciju, un arī lauksaimniecības komitejas priekšādātājs apra, aprakstīja šo dokumentu. Bet nu, šis dokuments pilnīgi noteikti ir nācis klajā tāpēc, ka tiek pa pausts viedoklis, ka budžeta daļa, kas uh, tiek veltīta lauksaimniecībai, ir jāsamazina. Un iesākumam tiek ierosināts samazināt budžetu, budžetu pēc tam to pārdalīt. Uh, pēc tam savukārt to mainīt, transformēt, un jāsaka, tas ir pilnīgi apgrieztā kārtībā viss šīs darbības, nekā tam vajadzētu. Vispirms vajadzētu domāt par to, kāds ir šis politikas mērķis, kā to pārveido, kā labāk pielāgot to Eiropas pilsoņu vajadzībām un lauksaimnieku vajadzībām, un tikai pēc tam varam runāt par budžetu, jādomā par politikas mērķi, pirmām kārtām par to pārmaiņam. Tad, kad būsim vienojušies par mērķi, tad varam domāt par pārdalīšanu par objektīvu līdzekļu sadalīšanu. Un tad mēs varētu lemt par to, kas ir taisnīgi un kas nav taisnīgi kohēzijas ietvars, un vēl tikai pēc tam mēs varam pieņemt lēmumu par to, cik lielu daļu valsts resursu, Eiropas Savienības resursu, tad mēs varam veltīt, lai atbalstītu šo politiku. Un baidos, ka pagaidām, diemžēl, visas darbības noridinās pilnīgi otrādi, nepareizā secībā. Pavisam īsi gribēju jums pastāstīt, kāds tad, manuprāt, ir šīs politikas tālākās virzības mērķis laikā pēc 2013. gadam. Protams, ka mēs nevaram mainīt note eh, saistības, kas paustas līgumos un kas ir visu Eiropas politika pamatos, bet es gribētu jums ieteikt apsvērt eh, šo logo, jeb saukli, ar kuru palīdzību mēs cenšamies to pārdot pāriem, jo, lūk, mēs nodru sakām tā, Pārtikas un vidas drošība. Esmu šos vārdus dzirdējis no ļoti daudziem, gan no komisāras, gan no padomas priekšsādātāja, gan no komitejas priekšsādātāja. Viņi visi to saka. Un šie ir tie atslēgas vārdi. Ir nepieciešams pabrot ar vienu pieaugošo sabiedrību. Un ja aizsargāt vidi, jo lauki daudz kur erodē, daudz kur uh, degradējas tāpēc, ka nav pietiekami, nav pietiekami daudz apstrādā, tie to, kas apstrādāt viņu. Turklāt jādomā par to, lai mēs ne tikai varētu pabarot sabiedrību, bet lai mēs labā, mazāk varētu tērēt arī resursus, kas neatjaunojas, lai varam palīdzēt atbalstīt bio daudzveidību lauksā, laukos. Un visi šie jautājumi ir savā starpā saistīti. Pārtiks ražošana ir atkarīga no vīdes, vīdes stāvoklis savukārt atkarīgs no pārtiks ražošanas tehnoloģijām un veidiem un visām struktūrām, kas tiek izmantotas. Un galvenais ir tas, ka lauksaimniecība un lauksaimniecības un vidas intereses ir spēki, kam jāiet plecu pie pleca otrās budžeta līnijas ietvaros, kas ļoti gudri tiek nosaukta par uh, aizsardzību, par, vi, par vidas resursu aizsardzību un pārvaldību. Es domāju, tas ir tas pats labākais punkts, no kura tālāk varam uh, izdarīt secinājumus. Tālāk, lai fokusētu diskusijas, gribēju teikt, Ja vēlamies detalizēt apspriest KLP mehānisko struktūru un kā risināt jaunos izaicinājumus, tad būtu labi, ja mēs varētu vienoties par to, kas tad gal galā nav kārtībā ar pašreizējo schēmu. Es domāju, ir kādi, ir noteikti arī tādi, kas teiktu, ka nekas nav, viss ir kārtībā ar KLP un nekas nav jāmaina, bet es nedomāju, ka tā būtu pareizais, bet es domāju, ka ir divas būtiskas problēmas ar KLP šobrīd, un tās mums ir jārisina, nevaram atstāt tās nerisinātas. Un tas ir šādas pirmām kārtām vienotā maksājuma leģitimitāte un vides pakalpojumu piegāde. Tas ir mans formulējums. Kad saku, ka vienotiem maksājumiem trūks leģitimitātes, tad eh, domāju to ļoti nopietni, jo šie vienotie maksājumi veido 75% no pašreizējā budžeta. Problēma ir tāda, ka saskaņā ar akadēmiskajiem datiem, tad, kad cilvēki pārskata detaļu šiem vienotajiem maskaviem, kas saņem, par ko šī nauda tiek saņemta, tad atbilde ir tāda, ka labākā gadījumā tie ir tādi bezmērķīgi. Re, daži saka, ka tas tāpēc, lai atbalstītu ieņēmumus, citi saka, vajag stabilizēt ieņēmumus, citi saka, lai varētu nodrošināt pasaules uh, dzīvnieku labturības standartus, citi saka, tas ir tāpēc, ka lauksaimnieki nodrošina zināms lauku attīstības pakalpojumus un tā tālāk. Citi saka, tas vajadzīgs pārtiks drošībai. Visi šie argumenti, protams, ir, kā, ir ļoti labi un pareizi, bet neviens no tiem pilnībā nepaskaidro, kāpēc mēs dodam tieši tādas summas zemniekiem, kā mēs dodam un kāpēc tieši tiem, kam mēs tos dodam. Un tāpēc pašos pamatos pastāv problēma ar šo vienoto maksājumu sistēmu. Un arī praksē šīs div, grūtības ļoti labi atspoguļos, jo pirmkārt apskatīsimies, ka apskatīsimies kaut vai uz tiem datiem, ko vācam, lai redzētu, eh, kas notiek ar šiem vienotiem maksājumiem. 15. lapusē savā dokumentā esmu šos, eh, šos datus uzskaitījis. Un te es tie ir no 1% līdz 106%, vienoto maksājuma summas vidējais ir 35%. Un tātad ieņēmumi 35% vidē ir atkarīgi no vienotiem maksājumiem. Tas ir ļoti daudz jo tad vajadzētu tomēr paskaidrot, kā tad pārstruktūrēt šo jomu, lai nebūtu vajadzīgs tik liels atbalsts. Tas būtu Eiropas mērķis. Pārdalīšana dalību valstīs savukārt ir tieši tikpat sarežģīta. Nu, piemēram, ja skatām, cik lielā mērā atkarība no maksājumiem ir atsevišķās saimniecībās, un reizēm tas ir vairāk pat par 100%. Tā ir ļoti bīstama situācija arī lauksaimniekiem, jo viņi ir atkarīgi no valsts atbalsta, no valsts atbalsta, kas tiek konstanti kritizēts. Un mēs zinām, ka maksājumu sadala Vienalga, vai tas notiek pa hektāriem vai uz konkrētiem iedzīvotājiem, ir grūti izskaidrojami ar objektīviem kritērijiem. Nu, tādas ir tās problēmas, kuras ne, no kurām nevaram izvairīties, kas mums jārisina. Otrā lielā, lielais problēma kopums ir vides preču piedāvājums Un jāsaka, lauksaimniecība nepietiekami darbojas. Šobrīd nepietiek šādu preču. Problēma ir tāda, ka sabiedrība, un tam ir ļoti daudz pierādījumi, lielu vērtību, par lielu vērtību uzskata ekosistēmas pakalpojums ko var nodrošināt tikai lauksaimnieki un zemes pārvaldnieki. Risinājumi, kas šobrīd tiek piedāvāti KLP ietvaros, vienkārši nav pietiekami šobrīd. Turklāt šie pakalpojumi pilnīgi noteikti varētu apjomā pieaugt nākotnē. Nu, te ir tāds brīdinājums. Ja es runāju par valsts precēm, ja tās tiek izmantotas pārāk daudz, tad tādā gadījumā samazinās funkcionalitāte un var rasties vairāk problēmu nekā labuma. Tāpēc mums vajadzīgs ļoti precīzas definīcijas, tā lai un pie tā pētniekiem vajadzētu piestrādāt. Nu, tātad tās ir tās problēmas, kas, manuprāt, ir jārisina un kas liecina par to, ka ir vajadzīga tālāka refer reforma. Uh, no tā, tā, no tā virziena, kurā virzamies jau no 92. gada, mums ir jārisina šie tirgus trūkumi, tirgus kļūdas, kas saistīti ar piegā, piedāvājumu, tā viet, un nevis tik daudz jāaizsargā šis tirgus. Trūkstošā detaļa ir palīdzība tālākai modernizācijai lauksaimniecības sektorā, jo visiem sektoriem vajadzīga pārtukturēšanās un modernizācija lauksaimniecība nav nekāds izņēmums. Un tāpēc mans ierosinājums ir padarīt šo trūkumu par tikumu, ja mēs grasamies samazināt šos maksājumus, un tas pilnīgi noteikti tā arī notiks, ne tikai budžeta samazinājuma dēļ, bet arī tāpēc, ka tas vienkārši ir nepieciešams, tad pārliecināsimies, ka šo samazinājumu pārvēršam par kaut ko, kas palīdz lauksaimniecības sektoram, mudina to attīstīties, nevis to kavē. Uh, Nu, tāpēc es saku, ka laikā pēc 2013. gadā vajadzētu ietvert piecas atsevišķas lietas. Nerunāšu šeit par visām piecām, bet pats galvenais ir, ka šie vienotie maksojumi pat tikai tad, ja mēs mainīsim nosaukumu vien, uh, bet, protams, jādara kaut kas vairāk, ja mēs tos nosaukt par pārējas pielāgojumiem, tad tādā gadījumā mēs skaidrāk pateiktu, kas tas ir. Un tad mēs jau skatītos uz priekšu, nevis atpakaļ. Kāda jēga vienotiem maksājumiem? Viņa vienīgā jēga ir tāda, ka viņa aizstāja iepriekšējos maksājumus, tos atsaistot. Nu, tad varbūt varēsim šaukt šo par pārijas posmu pielāgojumu. Un tādā gadījumā, es domāju, mēs būsim ļoti gudri rīkojušies, jo tieši tas arī ir vajadzīgs, un tad varēsim arī elastīgāk izmantot šos maksājumus, lai palīdzētu saimniecībām pār, pārveidoties. Es nerunāšu šobrīd par nākamajiem punktiem, jo tas būs noteikti minēts jau nākamajā prezentācijā par B punktu, C punktu ir tāds, ka šīm lauksaimniecības vidas schēmām ir jābūt izvērstām. Ir daudzām valstīm jādomā par to, kā, kā tās maksā par šiem pakalpojumiem, par šo ienākumu stabilitāti. Tā daļa no stabilizēšanas funkcijas. D punkts savukārt nozīmē to, ka attālākās teritorijas uh, Eiropā pilnīgi noteikti sastopas ar ļoti nopietnām problēmām, jo tieši tur šī atkarība no maksājumiem ir īpaši liela, un maksājumi ir savukārt tāpēc jāsadala īpaši inteliģentā veidā, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas sabiedrībai vajadzīgi, nu, piemēram, plūdu pārvaldīšana, ūdens filtrēšana, oglekļa no, nodalīšana. Un mums jādomā par ša, šīm jomām. Nu, un, protams, tālāk lauka attīstība arī vienmēr būs vajadzīga. Ja mēs centīsimies šīs idejas piesaistīt pašreizējai politikai, tad mēs konstatēsim, ka ir vairākiem risinājumiem ir otrā pīlāra iezīmes. Man te uzmanīgi skatieties šajā dokumentā. Otrā pīlāra, otro pīlāra raksturnā, raksturo virkne pasākumu, tādas kā pasākumu kokteilis, piemēram, līgumi ar lauksemniekiem, daudzgadīgi līgumi Šeit gan jāsaka, man sāk trūkt laika, nu pats galvenais ir tas, kā tad šīs, šie pasākumi tiks sadalīti. Manuprāt, mēs varētu piedāvāt vairāk preču pirmā pīlāra ietvaros, vai nu, piemēram, izmantojot 68. panta paplašināšanu, vai sektoru atbildību uzlabojot, bet eh, šķēslis tam ir finansējums atkal. Mēs zinām, ka galvenais jautājums finansējumi jomā ir tāds, vai runājam par tālāku modulēšanu, vai domājam par līdzfinansējumu pirmā pīlāra ietvaros, ja vēlamies pārdalīt šos uh, līdzekļu griestus, tātad vienoto maksājumu griestus, limitus, jeb varbūt vēlamies izmantot vienkārši finanšu disciplīnu, lai samazinātu šos vienotos maksājumus. Un nu, atbild droši vien ir uh, pa daļai no visām šīm, visiem šiem ierosinājumiem, bet tajā brīdī, kad pārējiem pie otrā pīlāra, vajadzīgs, lai vairāk pasākumu nāk no tādajām uh, programmām, kam ir otrā pīlāra uh, iezīmes. Ir pilnīgi skaidrs, ka kopējā kopēji izdevumi šai jomā nevar pieaugt. Ļoti daudz saka, gluži otrādi, ka šī izdevuma ir jāsamazina. Un mēs skaidri zinām, ka palielināt gan tos nebūs iespējams, un tāpēc pārvietot līdzekļus no pirmā pīlāra uz otro pīlāru un pieprasīt papildus līdzfinansējumu nav nekāda reāla iespēja. Mums jārīkojas daudz inteliģentāk, daudz gudrāk, piemērojot līdzfinansējumu principu. Ja mēs pārdefinēsim KLP mērķi, tad mēs varam uh, to pārdalīt starp abiem pīlāriem, starp funkcijām, ko vēlamies, lai tā pilda, un nevis tik daudz būt atkarīgiem no pašreizējās struktūras. Tātad vienkārši šis pārdalījums ir jāsaka pilnīgi no jauna, no nulles. Un pēc tam mēs eh, varēs, jo mums ir pilnīgi lieki līdzfinansēt pirmo pīlāru bez, bezjēdzīgi. Un noslēgumā priekšsādātāji. Šajās debatēs Ne, mēs varam, mēs, mums draud risks, ka mēs pārāk iedziļināsimies detaļās eh, visā šajā pīlāru jomā, un neviens cits mūs neklausēsies. Mums joprojām ļoti daudz jādara, lai pārliecinātu pārējo sabiedrību par to, kāpēc viņiem vajadzētu balsot par šo salīdzinošas uh, puscenta IKP daļu kas paredzēta, lai nodrošinātu pārtiks un vidas drošību. Man neliekas, ka šī summa būtu pārāk liela, bet mums tomēr būs jāaizstāv KLP mērķi, un pilnīgi noteikti šī ir vēsturiski iespēja Eiropas parlamentam palīdzēt pārveidot KLP un padarīt šo politiku par kritikas objektu, par kaut ko tādu, ar ko varam lepoties. Paldies par uzmanību. Bene. Molto gra. Paldies, turpin prieksēdes. Liels paldies eh, Bukvelkungam par ļoti interesanto ievadu mūsu debatēm. Un tagad došu vārdu vairākiem runātājiem, un tomēr tulīt pat vēlētos dot vārdu Vincentam Šatelijē kungam, kas ir Lauksaimniecības pētniecības institūta direktors. Lūdzu! Merci, président, mesdames, messieurs, bonjour. Labdien, Godātais priekšsēdētāja kungs, cienītās dāmas un kungi, man ir liels gods runāt šodien lauksaimniecības komitejas priekšā, un es uzskatu, ka mums ir jābūt atvērtiem. Mēs nedrīkstam būt aizvērti savos prātos, domās un skatījumā. Tāpēc es e, piekrītu tam, ko teica Bakvelkungs, un tomēr mazliet pieskaršos pie tirgus regulējuma instrumentiem. Uh, Kopējā lauksaimniecības politika šobrīd sastopas ar trīs iespējamiem tālākajiem ceļiem. Mums ir milzīgas cenas svārstības lauksaimniecības produktu ražotājiem un pārdevējiem, un tas ietekmē ne tikai lauksaimniecības politiku, tas ietekmē arī to, kā lauksaimniecības politika Eiropas Savienībā ietekmē citas pasaules valstis, gan politiskā līmenī, gan starptautiskā līmenī caur starptautisko tirzniecības organizāciju, gan arī ar dažādiem citiem pasākumiem. Pēdējos desmit gados mēs esam vienojušies un arī Dohas sarunu raunda pierāda, ka ir grūti vienoties par lauksaimniecības tirgus liberalizāciju, īpaši runāju, atrunājot jautājums ar attīstības valstīm. Nākamais, ko vēlētos pateikt, ir arī tas, ka lauksaimniecības politikas budžets sastopas ar grūtībām. Šobrīd, vai tā būtu Spānija, Francija, Itālija vai apvienotā karaliste, visur lauksaimnieki sastopas ar grūtībām. Un, eh, protams, ka tas ir zināms luksus princips, ka daudzi lauksaimnieki var pieprasīt vēl un vēl uh, Eh, atbalstu, un tomēr daudzu gadu tendence ir pierādījusi, ka mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Un eh, ziņojums, kas tiek sagatavots vai lauksaimniecības sektora analīzes sakopojums, daudz to izlasa, un tad tas paliek plauktā vai nonāk papirgrozā. Bet jautājums par to, kādi ir riski Jautājums par to, vai laiku teritorijas izdzīvos, kas tajās investēs, vēl bez tam kopīgā lauksaimniecības politika ir tik daudz šķaitnaina un sarežģīta, ka to pārskatīt spēja tikai retais. Es uzskatu, ka lauksaimniecības sektors ir ļoti īpašs, tāpēc gan šodien, gan rīt, gan arī nākotnē mums būs nepieciešams publiskais finansējums. Tas ir tikai dabīgi, ka. Uh, nestabilos tirgos ir nepieciešams publiskais finansējums. Tas nav nekas jauns, es pats esmu ekonomis pēc izglītības, bet tā būs arī turpmāk, turpmākajos gados. Tāpēc mēs to arī piedzīvosim, un lauksaimnieki nu mums prasīs rīcību. Teorētiski visiem ir zināms, ka lauksaimniecības sektors vienmēr ir pakļauts riskam un riska sektoros ir nepieciešams lielākas investīcijas nekā citās jomās. Piemēram, ja mēs vēlamies kaut ko ražot, tas vienmēr ir saistīts ar risku. Un eh, tieši lauksaimniecībā riski ir varbūt vairāk ar klimatu saistīti. Eiropā mēs ar to sastopamies mazāk, un tomēr lauksaimniecība visā pasaulē nodarbina ārkārtīgi daudz cilvēku, un runājot ar citām pasaules valstīm, mēs nedrīkstam aizmirst nodarbinātības nozīmi lauksaimniecībām. Vēl viens aspekts ir tas, ka lauksaimniecība ir tāda nozara, kas joprojām ir Eiropas Savienībai strateģisks. Mm, tas varbūt ir nedaudz zaudējis savas pozīcijas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, un tomēr lauksaimniecības politikas pārskatīšana sākās jau 92. gadā. Runājot par nākotnes lauksaimniecības politikas tendencēm, ir tas, ka mēs nevaram pievērt acis uz 15 pārējais gadiem. Mēs runājam par KLP 15 pārējais gadiem. Protams, ka tas nesīs savus labos rezultātus, un tomēr mēs nedrīkstam pievērst acis uz reformu procesu. Mums ir jābūt inovatīviem un jāvērš skats nākotnē. Vēl viens dokuments, es vēlētos pateikt, ka pēc 15 eh, reformu gadiem visiem ir skaidrs, ka tirgus instrumenti un tirgus no, normas tikai neliela daļa no KLP budžeta ir tā saucamie brīvie maksājumi. 8% no visas lauksaimniecībai politikās lauksaimniecības politikai atvēlētā budžeta ir tirgus regulēšanai. Nākamais atbalsts eksportam. Tas ir daudz mazāks nekā tas ir bijis vēl pirms kāda laika, līdz ar to mēs principā esam pagriezuši muguru tai lauksaimniecības politikai, kāda vēl bija aktuāla pirms kāda laika Eiropas Savienībā. Runājot par um, normām un instrumentiem, Vispirms vēlētos mazliet parunāt par muitas nozīmi. Bieži mēs to uzskatām par plusu ražotājiem un mīnusu patērētājiem. Bieži vien tie ir tieši nodokļu maksātāji, kas kaut ko saņem atpakaļ. Un eh, mums ir izdevies saņemt tiešos maksājumus. Tas nozīmē, ka nodokļu maksātāji varbūt ir pozitīvāk noskaņot pret tiešiem maksājumiem, nekā mēs sākotnēji bijām domājuši. Ja mēs tagad paraugamies uz to, kā lauksaimniecības sektoru ietekmē muita, ir vesela virkni saikņu, kas ir saistīta ar šo skatījumu, un varbūt mums vajadzētu izskatīt katru ražojumu un katru produktu grupu atsevišķi. Ir dažādi tarifi, uh, Un mēs nedrīkstam aizmirst to, ka ir tādi lauksaimniecības produkti, kuru cenas turpmākajos gados pasaulē mainīsies. Vismaz tādas ir prognozes. Un pat ja cenas šobrīd ir nedaudz kritušās, neaizmirsīsim, ka tās nākotnē kāps. Līdz ar to muita kā protekcionisma instruments arī nākotnē būs būtisks. Bet, ja mēs raudzamies uz patērētāju vēlmēm, tad tiešām lielākā daļa labprātāk pērk vietējo produkciju nekā ievest no aizjūrām. Un eh, šobrīd eh, mums jau ir muitas eh, maksājuma samazinājumi par 54%. Un tā ir lielākā daļa tieši produktiem, kuri nāk no attīstības valstīm. Uh, Kāda ir Eiropas e, kopiena attieksme pret e, šo jautājumu? Es vēlētos piedzīvot situāciju, kur visi produkti netiktu uzskatīti par vienlīdzīgiem. Otrakārt, mums ir jābūt skaidriem un jāizprot, ka ir valstis galvenokārt visnabadzīgākās e, valstis, arī šīs valstis var palielināt muitas nodevas, lai aizsargātu vietējo produkciju. Vēl viens svarīgs punkts. Mums vajadzētu uzmanību vērst uz tādiem ražojumiem lauksaimniecības tirgū, kuriem ir ne naudas izteiksmē izsakām pievienotā vērtība un Tas attiecās nedaudz arī uz piena sektoru. Abi šie sektori, piensaimniecības sektors un uh, lielopu gaļas sektors, strauji attīstās Brazīlijā. Un tad, protams, uh, mēs esam spiesti akceptēt importu no citām valstīm, 2008. gads šeit ir pēdējais šajā tabur, tabulā, un e, mēs esam iztērējuši pāri par miljards eiro eksporta izdevumu atmaksāšanai. Ir tādi ražojumi, kuriem e, šis atmaksāšanas procents ir ārkārtīgi augsts. Varbūt galvenokārt vajadzētu koncentrēties uz strateģiski svarīgiem produktiem un tomēr krīzes apstākļos tas ir īpaši svarīgi. Mēs esam šobrīd jau nonākuši tik tālu, ka mums ir jāmaina sava domāšana un attieksme pret kopējo lauksaimniecības politiku. Un arī Pasaules tirsniecības organizācijā daudz tiek runāts par eksporta izdevumu atmaksāšanu. Ja mēs vēlamies veicināt mūsu ražotāju konkurētspēju, tad viņiem ir jāspēj konkurēt pasaules tirgu un eksportēt bez šiem maksājumiem. Protams, to ietekmē arī valūtu maiņas kurs. Mēs nevaram apgalvot, ka nav izējas no kopējās lauksaimniecības politikas un ekonomiskās krīzes. Ja mēs salīdzinām dolāra valūtas kursu un, e, ja mēs salīdzinām eiro un dolāru, tad uh, Šobrīd situācija vismaz no eiro viedokļa ir samērā veiksmīga. Nākamais - drošības padome. Ir tāda, kur uzskata, ka vajadzētu noteiktiem produktiem izveidot uzglabāšanas, uzglabāšanas krājumus. Īpaši tas attiecās uz graudaugiem. Vajadzētu izveidot eh, sava veida drošības tīklu, un patreizējais uzglabājuma tīkls Eiropā ir samērā adekvāts. Tādējādi mēs esam samazinājuši, jeb vismaz eh, minimizējuši tos riskus, ar kuriem mums izdotos saskarties nākotnē. Kādi būtu iespējami risinājumi? Mums ir nepieciešams drošības tīkls. Kaut arī varbūt šim tīklam ir jābūt minimālā līmenī, un tomēr ir jābūt uzkrājumiem. Tas pats attiecās arī uz eksporta maksājumiem, jo gan eksporta maksājumi, gan uzkrājumi ir saistīti ar risku. Un tomēr mēs zinām, ka bieži vien uh, lauksaimniecībā izmantotie instrumenti netiek pielietoti viņu pilnā izpratnē. Mēs zinām, ka eksistē samērā liela plaisa starp to, kādi instrumenti ir pieejami kopīgajā lauksaimniecības politikā un to, kā tie tiek izmantoti. Kaut vai dzīvnieku labturības ziņā. Risku samazinās jau drošības tīkla izveidošana. Un, um, piemēram, Francijā tā ir valsts, kuras apstākļi man ir pazīstami vislabāk. Daudzos gadījumos aprīkojums ir pārāk dārgs. Un eh, tāda pati situācija ir arī citās dalību valstīs. Daudzās dalību valstīs eh, iespējas ar nodokļu maksājumiem uh, iespaidot lauksaimniecības sektoru, ir samērā ierobežotas. Sarunas Pasaules tirsniecības organizācijā ir sava veida indikators, kā cīnīties pret riskiem arī citās valstīs. Prasības kuras ir atrunātas zaļajā grāmatā, manuprāt, ir e, samērā striktas. Vēl viens svarīgs jautājums ir mēģināt pēc iespējas labāk izmantot pieredzi, kāda ir uzkrāta gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Mums e, vajag izglītot lauksaimniecībā strādājošos un arī dalību valstu līmenī vajadzētu pārskatīt riska pārvaldības instrumentus. Arī politiski mums ir iespēja ko darīt, bet raugoties uz maksājumiem, tad patiesībā tas tie nav īpaši lieli salīdzinot ar prasībām. Vēl jautājums par kvotām, bet eh, vēl vispirms par atmatām. Atmat ir viens no instrumentiem kopīgajā lauksaimniecības politikā. Un raugoties kaut vai uz graudaugiem, tad atkarībā no graudauga e, šķiras, vienu gadu tas ir 15%, citu gadu citi procenti. Nākamais attiecās arī uz piena kvotām. Piena kvotas daudziem ir ļoti svarīgs aspekts. Dalība valsts kritizē, ka patreizējā situācijā kvotas vairs nav adekvātas, salīdzinot ar brīdi, kad tās tika pieņemtas. Šobrīd viss iestājas par kvotu atcelšanu, bet tas novedīs vēl pie lielākām grūtībām. 25 gadus mums ir bijušas piena kvotas, un eh, nav nekā kopīga starp piena kvotām, piemēram, Dānijā un Francijā. Tās ir pilnīgi atšķirīgas. Un tagad mēs mēģināsim no tām atteikties, ja tās harmonizēt. Tas vienkārši nav iespējams. Jo dažādās dalību valstīs nav vienots skatījums uz to, kā vajadzētu tirgu regulēt ar šīm kvotām. Kā jau teicu, 25 gadus dalību valsts varēja izmantot kvotas kā lauksaimniecības ietekmēšanas instrumentu. Uh, Protams, ka kvotām ir savi pozitīvie punkti gan budžetā, gan lauku teritorija attīstībā. Jautājums šobrīd, vai atteikties no kvotām? Patiesībā tas nav pat jautājums, tas jau ir izlemts jautājums, bet šeit atbildi būtu meklējami kur citur. Varbūt tās palielināt par 1% gadā, jo tas būtu sava veida risinājums, ko varētu pretstatīt tiem, kur iestājas par kvotu atcelšanu. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi vienkārši padarīt elastīgāku šo kvotu atcelšanas sistēmu. Es uzskatu, ka vajadzētu individuāli paraudzīties uz atcelšanas sistēmas etapiem. Iespējamība mums ir tāda, ka patreizajā situācijā ir 5 miljārdi piena kvotu, kas nav izmantots. Un eh, to mēs varbūt varētu izmantot Eiropas līmenī. Šobrīd runājot par Eiropas piena kvotu atcelšanu, tas nav labākais risinājums, bet lēmums ir pieņemts. Tātad, ja mēs atsakamies no kvotām, kas būs to vietā? Vispirms es uzskatu, ka vismaz īslaicīgā laika periodā atsakoties no kvotām, īslaicīgs risinājums atteikties no kvotām ir pareizs, jo to pieprasa PTO. Bet, ja mēs atsakamies no kvotām, kas notiks Eiropas lauksan, lauksaimniecības tirgū? Tas nozīmē, ka pēc 25 gadu kvotu sistēmas piensaimniekiem vairāk publiska atbalsta nebūs. Tātad pilnībā atteikties no kvotām no viena brīža uz otru, tas ir gandrīz neiespējami. Mums ir jāsniedz savu veidu minimālās garantijas ražotājam. Es iestājos par ideju ka mums ir savā veidā jāpārskata kvotu sistēma, jeb katrā ziņā ir jābūt pārejas periodam. Ir jābūt periodam, kurā valstis, kur eksistē dažādi, dažādas sistēmas, e, vajag izveidot dalību valstu nacionālos e, ierobežojušos kritērijus. Mēs nedrīkstam pārāk strauji atteikties tādās valstīs, kurās eh, piena ražošana ir būtiska, piemēram, apvienotajā karalistē, Dānijā, Holandē un citās. Līdz ar to, jā, es iestājos par par to, ka uh, piensaimniecības sektorā kvotas vairāk nebūs, taču vienlaicīgi mums jautājums būtu jāizskata daudz detalizētāk. Piena krīzes iemesls nav tas, ka Eiropā ražo pārāk daudz pienu. Nē, situācijā, situācija varēja būt vēl daudz nopietnāka. Ja piena ražotāji būtu e, izpildījuši kvotas un ražojuši tiešām tik daudz piena, cik tie varēja ražot, tad tas būtu novedis pie tiešiem maksājumiem. Piemēram, Francijā mēs e, visus maksājumus e, vairāk nesaistīsim kopā, kā tas bija agrāk. E, saistītie maksājumi bieži tiek piemērot kalnu teritorijām, un tam klāt šobrīd neķersies. Iespējams, ka tā ir problēma lielo paudzētājiem peļu audzētājiem, eh, jo cenas graudaugiem un barībai un to nogādāšanai uz kalnu apgabaliem ir samērā lielas. Runājot par maksājumiem, eh, šobrīd Eiropā valda krīze, un runājot par eh, ar teritoriju saistītajiem maksājumiem, tad tie ir saistīti ar svārstībām tirgū ne tikai ar barības cenu pieaugumu tirgu, bet arī ar piena cenu svārstībām. Jo cenas ir pieaugušas graudaugiem, bet kritušās piena iepirkšanai. Līdz ar to nesaistītie maksājumi izraisītu samērā lielas problēmas un nodrošināt vēl lielākas cenu svārstības nekā līdz šim. Un e, ilglaicīgā laika periodā tas novest pie vēl lielākām problēmām. Tā saucamie hektāra maksājumi, kas būtu vienādi pilnīgi visiem, atrisinātu leģitimitātes problēmu, par ko šobrīd runā daudz. Uh, Jautājums par leģitimitāti nesaistītajiem maksājumiem ir tāds, ka daļa no šiem nesaistītajiem maksājumiem tiks pārcelta uz eh, tādu teritoriju pārvaldīšanu, kas varbūt no lauksaimniecības viedokļa nav tik interesantas, bet kuras, kurām ir būtiska dabas vērtība. Tāpēc es iestājos par zināmu maksājumu atsaistīšanu un saistīšanu ar vides un dabas teritorijām. Bet, kā jau es teicu, es neesmu vides eksperts, es esmu ekonoms, un viss, kas tiek rakstīts par lauksaimniecības sektoru krīzi, varbūt nevienmēr ir skatījis no pareizā skatu punkta. Ceru, ka mums vēl būs iespēja par to diskutēt. Protams, mums ir vesela virkni izaicinājumu un atbildābu jautājumu, mums ir jāpaukstina produktivitāte, mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Lauksaimniecībā ir daudz uzdevumu, un mums ir jānodrošina kvalitatīva pārtika visiem Eiropas iedzīvotājiem. Un tomēr mēs galā netiksim bez Eiropas līmeņa koordinēšanas. Līdzfinansējums ir ļoti pozitīva lieta, jo tādējādi dalību valstis tiek padarītas, tiek uzņem savu atbildības daļu, tāpēc uzskatu, ka līdzfinansējumam ir liela nozīme. Lauksaimniecības politikai vajadzētu varētu iesaistīties arī lauku teritoriju attīstībā trešajās valstīs. Un visbeidzot, mums ir jāraugās, lai lauksaimniecība būtu ilgtspējīga. Nesāksim atkal vecās debatas un nerunāsim par atbalstu saimniecībām. To mēs esam diskutējuši jau 15 gadus. Uh, Es uzskatu, ka mums būtu jārunā par teritoriju saglabāšanas atbalstu, un ja mēs to saslēdzam kopā ar subsidaritātes principu, tad 2009. un 2010. gadā mēs varētu turpināt strādāt balstoties uz šādiem pamatiem. Viss ir viensprāts, ka lauksaimniecībā ir jābūt normatīviem un ir jābūt drošības tīklam, jeb drošības uzklāj, uzkrājumiem. Tas nozīmē, ka varbūt arī iedzīvotājiem vajadzētu ieinteresēties par lauksaimniecības cenām un kā tās tirgo veidojās. Vēl bez tam, runājot par piena kvotām, vajadzētu ņemt vērā to, cik lielā mērā tas ietekmē lauka teritorijas. Bet eh, tās jau būs diskusijas nākotnē par kopīgo lauksaimniecības politiku. Kā jau Bukvilkungs teica, runājot par netiešajiem maksājumiem, kuri tiek aprēķināti balstoties uz vēsturiskiem datiem, tātad tie ir maksājumi, kuri netiek rēķināt uz tā, cik daudz saimniecībā tiek saražots vai cik liela ir teritorija, tie ir maksājumi, kas balstās tikai uz vēsturiskiem datiem. Es uzskatu, ka šajā jomā izmaiņām vajadzētu būt visstraujākajām. Paldies Šatviekungam! Liels paldies par ļoti interesantu informāciju. Paldies arī profesoram Bakvelam! Un tagad mums ir iespēja izteikt komentārus, un Fišera vēl varēs arī uzzināt, ko mēs šeit domājam, un sāksim ar grupu koordinātāriem. Lūdzu, Deskongs. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos arī pateikties par šo semināru. Paldies, ka norganizējāt to. Un mēs dzirdējām dažādus argumentus. Un nu, vēlos tagad runāt par atsevišķiem aspektiem. Vispirms, komisāras kundze, vēlos jums pateikties par to, ka jūs šo neekstējošo dokumentu esat tomēr izmetuši mēs, miskastē. Un es palasīju šo neekstējošo papīru un atzīšos, ka tur ir diezgan interesants darbs ieguldīts. Un esmu ļoti pārsteigts, ja jūs tagad esat runājuši par to, ka kāds ir strādājis komisijas iekšienē bez oficiāla uzdevuma. Nu, ļoti interesants, ar ko tad jūs darbinieki tur nodarbojas. Sanāk tā, ka viņiem laikam nav ko darīt, ja jau viņi rakst šādu papīru. Par šo dienas tematu, par kopīgu, kopīgu lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada Mēs dzirdējam diezgan kritiskus viedokļus attiecībā uz maksājumiem, kas paredzēti lauksaimniecībai. Manuprāt, nepieciešams relativēt to visu 70. gadā. Tolaik bija 87%, un tagad mums ir 46%. Ja mēs pareiķinām kopīgās izmaksas, tad 2013. gadā mums būs kādi 36%. Mēs joprojām diskutējam par tik milzīgu naudas summu, un īstenībā tā tiek izlietota 5% Eiropas iedzīvotāji. Būtu nepieciešams ieskatīties arī nacionālais budžetos un paskatīties, cik daudz naudas tiek tērēts uh, lauksaimniecība, un tur savukārt ir konstatēja, ka vidēji ir kāda 3% naudas, uh, kas tiek iztērēti 5% iedzīvotāju. Bet šeit mēs runājam par milzīgu politiku, kas ir, kas ir nāk par labu 500 miljoniem iedzīvotāju. Un ja mēs pareiķinām tagad mūsu politiku, tad par katru iedzīvotāju mums ir 100 eiro Tātad 100 eiro gadā par to, lai mēs panāktu gan lauku teritoriju attīstību, gan lauksaimniecības attīstību, lai katram no mums būtu iespēja, iespēja būt pārliecinātiem, ka būs pārtika. Sanāk tā, ka tie ir tikai 27 centi dienā. Es to uzskatu par vislātāko pārtikas piegāžu drošības apdrošināšanu. Uh, Mēs, protams, varam diskutēt nākotnē par to, kā tas viss izskatīsies, bet mani tik tiešām interesē, kas notiks pēc 2013. gada. Es uzskatu, ka mūsu mērķis ir panākt visveiksmīgāko standartu. Nu, piemēram, esam tagad diskutējuši par, par uh, dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku labturību. Uh, Un viens no variantiem, protams, ir panākt vienādu aizsardzību visur Eiropas Savienībā. Un jābūt vienādiem nosacījumiem gan, gan tiem tajās teritorijās, kas atrodas attālu, tālu no centra, gan arī teritorijās, kur ir dabas ierobežojumi, Bet skaidrs, ja mēs vēlamies visiem nodrošināt vienādas iespējas, tad tas mums vairāk maksātu. Mēs, protams, vēlamies, lai darbotos arī tirgus mehānismi, te pašā laikā mūsu lauksaimniekiem Eiropa ir jādod arī iespēja attīstīties. Un jūs, komisāri, teicāt, ka jūs vairs nebūsiet. Komisāri, es varu teikt, ka jums šodien bija ļoti labi komentāri, es atbalstīšu jūs. Vēlos teikt, ka tieši pārtikas drošība pieciem miljoniem iedzīvotāju ir jānodrošina absolūti. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka balstoties uz to, ka, ka tirgus, globālā tirgus attīstības dēļ, Eiropas Savienībā šī drošība tiek apdraudēta. Es atceros situāciju, kad pirms kādiem pieciem, sešiem gadiem uh, speciālisti, uh, ekonomikas speciālisti, par kā mums vispār tērauda vajag ražot, teiksim, Vācijā, jo gal galā no Brazīlijas mēs varam to pašu importēt daudz lētāk, pat čet četras reizes lētāk. Un tagad iedomājamies tādu pašu situāciju, ja tāda pati situācija notiktu pārtikas nozarē. Mēs būtu atkarīgi no importa un vienai jau kādīnai vienkārši cenas pieaugtu. Uh, un visi būtu atkarīgi no tā. Tāpēc arī, arī pēc 2013. gada mums ir nepieciešams primāri nodrošināt pārtikas piegāžu drošību. Jābūt saprātīgam risinājumam, un pagaidām mums vēl ir laiks, lai gal galā radītu tādu politiku, kas pēc 2013. gada veiksmīgi darbosies. Paldies, Albert! Kapulis Santus, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Es arī vēlos vispirms sveikt komisāri, kā arī lauksaimniecības padomas vadītāju un paldies arī visiem ekspertiem. Bet tagad vēlos runāt konkrēti ar komisāri. Komisāre, tā visticamāk ir pēdējā reize, kad jūs esat mūsu komis komitejā, un tāpēc arī savā vārdā un savas politiskās grupas vārdā vēlos pateikt īpašu pateicību jums par darbu, ko jūs ieguldījat lauksaimniecības politikas attīstībā. Vēlos arī teikt, ka izjūtu īpašu solidaritāti ar jums un ar kolēģiem, kas darbojas kopā ar jums. Atceros, kā jūs risinājāt Portugāles problēmas, un jūs pat zaudējat dažus politiskās popularitātes punktus. Un Pol Portugāla noteikti vienmēr būs pateicīga par šo solidaritāti. Man tik tiešām, komisāri, ir ļoti pozitīvas atmiņas par jūsu darbu. Es tiešām uzskatu, ka jums ir fantastiskas īpašības. Varbūt atsevišķos gadījumos jūs bijat pār, pārāk liberāla, bet kopumā savā politiskajā karjerā jūs esat darbojusies ļoti veiksmīgi. Es tiešām vēlējos teikt, ka man bija ārkārtīgi patīkami ar jums sadarboties. Tas, par ko mēs šobrīd runājam, es tiešām uzskatu, ka Eiropas parlamenta būs ārkārtīgi interesanti pieci gadi, jo varam teikt, ka mēs tagad pārrakstīsim daļēji Eiropas Savienības vēsturi, vismaz lauksaimniecības politikas vēsturi. Un nākotnes lauksaimniecības politika, protams, veidos arī Eiropas nākotnē. Jautājums ir, vai mēs būsim tādi egoistiski un domāsim tikai nacionālajā līmenī, vai arī izmantosim izdevību iz, izveidot patiesi solidāru Eiropas kopēju lauksaimniecības politiku. No sākuma bija tikai sešas valstis, tad vairāk, tad 15, tad jau 27. Tas nozīmē, ka arī lauksaimniecības politikai bija jātīstās laika gaitā. Un varbūt pienāks arī brīdis, kad Eiropa vairs nepaplašināsies. Sākot ar 2003. gadu mums sākās daudz dalību valstu integrācija, un ir nepieciešams, protams, domāt arī par šo paplašināto Eiropu, arī par potenciālu 29 vai 30 valstīm. Es nevēlos tagad pārāk daudz runāt par visiem šiem aspektiem, vienkārši vēlos runāt par diviem momentiem. Vispirms, mēs tikko dzirdējam viedokļus no tehniskajiem ekspertiem. Es Personiski vienmēr esmu uzskatījis, ka sākot ar 92. gadu mums bija izveidots modelis ar ļoti konkrētu virzību. Un šo virzību nav nemaz tik viegli mainīt. Runājot tieši par lauksaimniecības politiku, var teikt, tas tāpat kā mainīt raķetes trajektoriju, ka tā jau ir sākusi kustēties. Tas, ko mēs varam, protams, darīt, ir mazliet grozīt mērķi, kur šī raķeita gal galā tiks. Tāpēc arī runājot ar tehniskajiem ekspertiem, un es dzirdēju, ka viņi ļoti konkrēti pauda savu viedokli, īpaši Bakvelkungs, nu tad man ir jautājums, vai jūsuprāt ir prātīgi pēc 2013. gada paturēt divu pīlāru sistēmu? Tas, kas man ir svarīgi, manuprāt, ir ārkārtīgi, ir, ir tiešām skaidrs, ka divu pīlāru sistēma nav sevi pierādījusi kā veiksmīga. Un vēlos teikt arī kolēģiem, vai mēs deputāti būsim politiski drosmīgi un izstrādāsim kopēju lauksaimniecības politiku, kas būs nevis vienkārši nacionālo aplokšņu diskusija, bet tik tiešām solidāra un vienota politika, lai mums būtu konsekventa politika, kas darbosies lauksaimnieku interesēs. Paldies! Paldies, Lūija! Paldies par ļoti emocionālu runu. Džordžs Lains ir nākamais. Lūdzu, Džordžs Lains, paldies priekšsēdētāji. Es arī Vēlos pateikties visiem ekspertiem, kas šodien ir runājuši. Paldies arī komisārai un padomas vadītājiem. Viņi tiešām tā ļoti dinamiski runājuši. Un es tā kā daudz ir runājuši, ka šis papīrs neeksistē, tas, ko es tagad turu rokā. Vēlos tagad runāt par vienu jautājumu, par ko līdz šim, manuprāt, netika pietiekami daudz runāts. Jā, es saprotu, ka ir vajadzība kopēja lauksaimniecības politikai strādāt sabiedrības labā. Jā, un sabiedrībai arī tas ir jāsaprot, ka tā strādā tiešām la sabiedrības labā, labākie standarta attiecībā uz labklājību, uz vides kvalitāti un tā tālāk, un visi šie mērķi tiek iekļaut KLP attīstībā. Bet viena lieta, par ko netika runāts, ir konkrēt spējīga lauksaimnieciskā ražošana Eiropas Savienībā. Eh, lai arī kāda būtu situācija, mums ir jāskatās, kas notiek apkārt. Piemēram, ASV ir izveidota atbalsta sistēma, kas kas agresīvi atbalsta. Nu, piemēram, 2008. gada uh, pieņemtajā likumā ir riska nodrošināšanas sistēma iekļaut, respektīvi, ja notiks cenu problēmas, tad valdība drīkst iejaukties un nodrošināt saviem lauksaimniekiem pietiekam atbalstu, lai šie lauksaimnieki varētu pārciest šo potenciālo krīzi un nākotni atkal attīstīties. Un, manuprāt, man rodas tāda sajūta, ka Mēs PTO ietveros uh, esam tādi ļoti labi spēlētāji, bet uh, salīdzinot ar ASV, varbūt mēs neesam īpaši labēlīgā situācijā. Nu, tad jautājums ir, vai mēs plānojam, uh, plānojam konkurēt ar ASV, ja mēs paskatāmies uz reāliem rezultātiem, ja, ka mums katru gadu ir lauksaimnieciskā ražošana zemākā līmenī. Uh, kā tas ietekmē situācijas nākotnē. Jo, ja jūs tagad paskatīsieties, tad tiešām ražošanas apjomi Eiropā arvien, palielina, arvien samazinās, un līdz ar to uh, citas valsts izmantos eksporta iespējas. Mm, es nevēlos, protams, lai mēs samazinātu uh, lauksaimnieciskās ražošanas jaudu. Es domāju, ka būtu pareizi panākt to, lai mūsu lauksaimniecības politika barot mūsu pašu iedzīvotājus, un ir jābūt, protams, arī konkurētspējīgai politikai. Tātad mums no vienas puses ir jādomā par sabiedrības interesēm, bet te pašā laikā ir jāveido lauksaimniecība, kas būtu konkurētspējīga visā pasaulē vienkārši mums ir KLP budžets ierobežojumi, bet, piemēram, ASV nav šādi ierobežojumi. Tur nav, piemēram, nekādu ciparu, nav teikts, ka mēs drīkstam jūs atbalstīt tikai tik tālu, un tad vairs nebūs. Tur ir vienkārši skaidri pateikts, lauksaimnieki jūs varat droši ražot, ja būs kādas problēmas, mēs jūs atbalstīsim maksimāli. Man šķiet, ka tiešām ir jāattīstā konkurētspējīgs tirgus, bet man drīzāk šķiet, ka šobrīd mūsu uh, galvenā rūpe ir tāda, ka budžets tiek samazināts un tāpēc mēs cenšamies pielāgoties. Man drīzāk šķiet, ka ir nepieciešams būt agresīviem un dinamiskiem, lai mūsu lauksaimnieki strādātu efektīvi. Un es ļoti ceru, ka jūs arī par šo jautājumu runāsiet nobeigumā. Paldies! Paldies! Paldies un vispēcot pēdējais koordinators sarakstā. Būs Martī Hoizlings, un pēc tam došu vēl vienreiz vārdu komisārs kundzei. Mārtiņ, lūdzu, jums vārds. Denke, is... Paldies! Es domāju, ka tiešām mums ir ļoti konstruktīva diskusija. Un par šo neeksistējošo papīru, kas tad pēc tam tiek izmests papīra grozā, mēs drīzāk runājam par to, ka, nu, tā jau nebija nekāda nejaušība. Par to, ka tika runāts pār cipariem, kas it kā neeksistē. Nu, kā jau mēs varam secināt? Vispirms ir nepieciešams runāt par mērķiem un tikai tād runāt par to, kāda mums ir budžeta ierobežojumi. Nevis otrādi, ka sanāk tā, ka mums tiek iedot summa un tad redzēsim, ko mēs tur varam iespiest šajā summā. Varbūt sanāks arī kaut kāda lauksaimniecības politika. Šajā diskusijā, manuprāt, trūks divas lietas. Vispirms, un par to tika runāts arī ka mēs šeit gal galā runājam par cilvēkiem un par darba vietām. Un nevis vienkārši ar par kaut kādiem skaitļiem. Ja gal galā kāds 16% iedzīvotāji vismaz daļai ir saistīti ar lauksainiecisko ražošanu. Tāpēc, ja mēs vēlamies mainīt šo sektoru, tad tas ir jādara nopietni. Vēl viena lieta, komisāre, jūs teicāt, ka jūs atkal un atkal tiekat uzskatīt par ultraliberālu, un ka tas nav pareizi, bet varbūt varam teikt nevis ultraliberāla, bet ļoti liberāla. Jo īstenībā mū, nu, jūsu politika ir šāda, ka mēs skatāmies uz tirgus, uz pasaules tirgu, un tad cenšamies pielāgoties. Un, ja mēs tagad skatāmies svētdien diviem gadiem, un šī, ka šādā veidā šī politika nedarbojas, Eiropas Savienībā ir jābūt konkrētiem mērķiem, jābūt pārvaldības struktūrai, un, ja mēs sakam, ka vēlamies uzlabot lauksaimnieku situāciju, tad ir jādara kaut kas, nu, piemēram, kā mēs varam uzlabot pieprasījumu tendences un kā mēs varam izmantot citus tirgus instrumentus. Tad, kad mēs nākotnē runāsim par noteikumiem, nu, piemēram, par kvotām un instrumentiem, šobrīd, manuprāt, instrumenta trūkst, un šie instrumenti ir jāveido. Par vienu lietu, manuprāt, mēs visi varam vienoties. Ir tas, kā nākotnes budžeta svarīga vieta jāatvēl tieši vīdes aspektiem. Ja es pareizi sapratu, jūs teicat, ka 9% CO2 izmeši ir tieši no lauksaimniecības, man šķiet, ka tas nav īsti pareizi. Būtu jāiekļā arī tā saucamā sekundārās sekas. Nu, piemēram, ja mēs olu baltumus no Brazīlijas vai no ASV importējam, tad būtu pareizi iekļaut arī šādas sekas lauksaimniecības izmešu līmenī. Tāpēc es nevaru atbalstīt jūsu viedokli, ka nepieciešams par 45% palielināt ražošanu, va, lai vienkārši pabarotu pasauli. Es nezinu, vai mēs varēsim pabarot pasauli ar savu pienu vai cūgaļu. Es, es domāju, ka drīzāk būtu jāņem ja vērā trešajās valstīs esošos nelielus saimniecības, un tad būt, būs vieglāk, vieglāk uh, pabarot pasauli. Savādāk sanāk, ka mūsu tā visa diskusija ir balstīta uz dzīvnieku valsts olbaltumiem, un tas nav īsti pareizi. Tad nākotnē mums ir jāskatās uz tādu vispārīgo virzību. Runāt par šiem diviem pīlāriem, ka no vienas puses ir lauka attīstība, no otras puses ir reģionāla attīstība, un Protams, tajā brīdī, kad notiek maksāšana Eiropas Savienībā un budžeta sadale, es tiešām saskatu milzīgu līdzsvara trūkumu. Parasti ir tā, ka tie, kuriem ir lielākas teritorijas, saņem arī lielāku atbalstu, un savukārt tie, kuriem visvairāk vajag šo atbalstu, viņi vismazāk arī saņem. Tāpēc būtu nepieciešams veidot tādu politiku, kas tiešām būtu saprātīga. Paldies, Martin! Tagad došu vārdu komisārs kundzei, lai viņa atbild uz līdz šim dzirdēto. Paldies, Pālo! Centīšos izteikties īsi. Pirmām kārtām par šo dokumentu, kura nav. E, jāsaka, tas nāca caur lauksaimniecības ģenerāla direktorātu un nevis caur komisiju, bet tas, protams, nenozīmē, ka lauksaimniecības budžets Um, paliks um, neskarts. Nē, nē, jums ir jābūt gataviem, ka samazinājumi būs daudz, kur šīs haizīves tur peld laukā. Un katra no tām gribēs savu kumoseņu no budžeta. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgi ļoti spēcīgi argumenti, lai mēs varētu aizsargāt, kā, aizsargāt savu viedokli, kāpēc mums vajadzīga KLP. Kā Tātad diskusija par to pilnīgi noteikti būs. Es ceru, ka tajā brīdī, kad tiks sagatavots nākamais dokuments, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tāds arī notiks, tad varēsim uh, to kolēģiju arī apstiprināt, pirms šāds dokuments tiks publicēts. Uh, Nākamajā runātājā mēs jums pilnībā piekrītu. Jā, ir šie milzīgie skaitļi. Un šī milzīgā komisijas budžeta daļa kas veltīti tieši lauksaimniecībai, bet es parasti to sasaistu arī ar IKP dalību valstīs. Tieši tāpat kā tas notiek citur, kas nav kopienas politikas. Un šeit 0,43%, tāds 0,43% ir tas, cik daudz līdzekļu patērē lauksaimniecība. Un tas tiešām nav nekas daudz, ja jūs salīdzināt to, piemēram, ar aizsardzības politiku. Man liekas, aizsardzības politikai vismaz četreiz vairāk līdzekļu. Nu tā tad nevar teikt, ka lauksaimniecība ir tik šaušalīgi dārga. Domāju, ka šis skaitlis mums jāpatur prātā. Nu, manu viedokli par lauka attīstību jūs jau zinat. Manuprāt, nākotnē lauka attīstībai ir vajadzīga redzamāka vieta mūsu politikās. Mums vajadzīgs fokusēt šīs programmas lauka attiestībā uz jauniem izaicinājumiem - klimatu pārmaiņas, ūdens jautājumi, bioloģiskā daudzveidība un enerģija. Nu, šie ir, šie, manuprāt, četri milzīgie uzdevumi, kas jārisina lauka attīstības kontekstā. Nu, un, protams, dalība valsts var izvēlēties, kurš no tiem, šiem uzdevumiem ir tai vissvarīgākais, jo mēs nevaram veidot tādu kā standartu politiku, visu, kas darētu pilnīgi visiem. Turklāt lauksaimniecība, lauku attīstības politika jābūt vairāk kā tādam mudinājumam, kā tādam burkānam, uz ko tiekties. Un tad pēc tam var veidot tālāk diversificētu lauksaimniecības politiku. Lauka attīstības politiku palielinot savukārt nozīmē, ka mums ir jāmaz, jāsamazina vienotais maksājums. Bet es nu, nedomāju, ka varētu pienākt tāda situācija, kur būtu modulācija, kur mēs izveidotu pilnīgi jaunu politiku. Es domāju, ka tāda veida iespēja, ne, kāpēc un lai būtu tik nošķiet šie instrumenti. Jo kā tad, lai mēs izlemjam par šiem pīlāru apmēriem tādā gadījumā? Pablo Sančus teica, ka turpmāk Eiropas parlamenta loma būs daudz lielāka, ļoti izšķirīga. Tam es piekrītu. Bet tam ir vajadzīga arī drosme. Jums jābūt drosmīgiem, jums jābūt gataviem pieņemt arī bezprecedenta lēmums. Jūs, jūs nevarēsiet vairs slēpties aiz komisijas muguras, ka lūk, komisija lem pati un lem kopā ar padomu. Nē, jūs būsiet paši, le, jūs pats būsiet lēmējs spēks un jums būs vajadzīga drosme. Tas nebūtu vienmēr nav tik viegli bet ar nepacietību gaidu to brīdi. Uzpasēšu jūs, pilnīgi noteikti uzpasēšu, skatīšos, kā jums vedas šai jaunajā lomā, šai grūtajā situācijā. Par uh, publiskajām precēm es domāju, ka mēs visi esam viensprāts šai jautājumā. Vienīgais veids, kā identificēt nākotnes politikas, ir tieši tā, kā jūs teicāt, bet es domāju, ka pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Par PTO Nu, man šķiet pilnīgi acīm redzam, ka viens no iemesliem, kāpēc nepieciešams PTO panākt vienošanos, ir tas, ka tā ir, tas ir vienīgais veids, kā disciplinēt uh, atbalstu valsts iekšienē. Un es uzskatu, ka padomas cikliskā lauksaimniecības tiesība akts ir rāda izkropļojums. Jo, kā jūs teicāt, tam nav nekāda ierobežojuma, nekāda limitu. Un tas rada problēmu pēc tam politiķiem, kas vēlas strādāt pie budžeta Piemēram, ASV. Nu, redzēsim. Es neesmu pārlieku pilna optimisma šajā saistībā, bet nu redzēsim, ko var darīt lietas labā. Protams, atbalstu divpusējas tirdzniecības līgums, bet nekad nebūs iespējams disciplinēt uh, lauksaimniecības uh, tiesību aktu ASV šādā veidā. To var panākt tikai PTO. Jā, Citi aizpildīs šo tukšumu, ja to nedarīs Eiropa. Un tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu spēlēt, likt tr trumpjus uz mūsu stiprajiem punktiem. Mums ir liela, mums ir ļoti laba reputācija kā kvalitatīviem ražotājiem. Un domāju, ka šo reputāciju varam arī pilnībā izmantot tajā brīdī, kad centīsimies atgūties no finanšu krīzes, it īpaši, piemēram, pievēršoties Āzijas tirgumu. Es nedomāju, ka Eiropa būs ražos preces tikai Eiropai. Šodien mēs esam lielākais importētājs un arī lielākais eksportētājs lauksaimniecības produktu jomā, un domāju, ka tā tas arī turpināsies, pat ņemot vērā faktu, ka preces tiek transportētas pa visu pasauli un tiek radītas CO2 emisijas. Tas, protams, ir fakts, bet es domāju, ka ir arī cits veids, kā samazināt emisijas. Hoislinkungs, jā, es esmu liberāla un ar to lepojos. Bet tie, kas saka, ka esmu ultraliberāla un tagad novedīšu visu tikai pie sabrikuma, es domāju, ka tas nu gan nav taisnība. Bet ja jums nebūs drosmes uzņemties reizēm šos nepatīkamos, nepopulāros lēmumus, un ja jūs necentīsieties virzīt uz priekšu lauksaimniecību, ne, ne pie kā nenonāksim. Es nedomāju, ka lauksaimniecības aizstāvēšana palīdzēs šim sektoram arī nākotnē. Mēs nevaram viņu audzēt kā, kā tādu siltumnīcas rozi, nē. Jūs, protams, zinat, kāda ir lauksaimnieka dzīve. Arī es esmu pati precējusies ar, lau, ar zemnieku, un es zinu, kāda ir šī lauksaimnieka dzīve. Bet mums ir jāspēj virzīt sektors uz priekšu, un mums ir vajadzīga politiskā drosme, lai to darītu. Nu, protams, jums gan jābūt pārliecinātiem, ka jūs darat pareizo, pareizo izdarāt pareizo izvēli. Es esmu pārliecināta. Uh, ka Eiropas lauksaimniecība spēs virzīties uz priekšu un stātu skatīties sejā jauniem izaicinājumiem šai globalizētajā lauksaimniecības produktu pasaulē, jo mums pilnīgi noteikti ir arī stiprās puses, ko varam izmantot. Par siltumnīca efekta gāzēm. Nē, nē, tas ir tomēr, manam skaitlim bija šie 9%, protams, ja jūs tālāk saskaitat vēl arī importus un tam līdzīgi, tad tādā gadījumā eh, jādomā par gaļas ražošanu, par sojas pupiņām un to, ko akal eksportējam, bet mums ir nepieciešams palielināt pārtiks ražošanu Eiropā no 70 līdz 100 procentiem, bet tas tā nav prasība tikai Eiropā. Es domāju, ka ir arī kaut kāda veida iespējas palielināt ražošanu arī citādā veidā. Uh, bet domāju, ka mums ir nepieciešams palīdzēt attīstības valstīm, uzlabot viņu pašu pārtiks ražošanas sistēmas nenoliedzam, un tāpēc mēs izvēlēmies šo pārtiks instrumentu 1 miljārds eiro, ko, ar kur iepirkām eh, mēslojumu attīstības valstīm un tam līdzīgi. Es teicu, iedodiet labāk naudu sievietēm, un tad tiešām kaut kas notiks, iedosies naudu vīriešiem, nekas nemainīsies. Vīrieši tikai sēdēs savos krēslos, atpūtīsies Nē, nē, es, tas pat nav joks īstenībā. Tiešām nesmējieties, nesmējieties. Un tāpēc tad, kad mēs organizējam tikšanās, šķiet tas būs nākam nedēļ Romā pārtikas un, lauks, un lauksaimniecību or, la, lauksaimniecības organizācijām. Mēs runāsim par šo vienu miljardu eiro. Tas būs saistīts ar tūkstošgads attīstības mērķiem, jo to termiņš savukārt ar vienu tuvojas. Un savukārt to cilvēku skaits, kas mirs no bada, e, nav samazinās tā, kā esam to vēlēšies, vēlēšies un tā kā mums kaut kas ir jādara vairāk lietas labā. Un ceru, ka mums izdosies gūt panākumus un ka varēsim palīdzēt attīstības valstīm. Vismaz tik daudz, lai tās spētu pabarot pašu savus iedzīvotājus. Paldies, Pāv! Grazie, Marianna, e adesso... Paldies, turpin priekšsēdes. Paldies komisārai. Tagad mums būs vienas minūtes pauze, lai pateiktos gan komisārai, gan Esklam Erlandsona kungam. Un eh, es ceru, ka visu jūsu vārdā es varu īpaši pateikties Marijanai Fišeras Bolas kundzei par darbu komisā, komisijā. Mēs esam apmainījušies ar domām un idejām, un tomēr gan Eiropas, gan Eiropas lauksaimniecībai ir svarīgi turpināt iesākto darbu, un mēs dzirdējām, ka komisāra tiešām ir iedegusies par daudziem no jautājumiem. Es vēlētos jums pateikties un pasniegšu ziedus. Yes. would you then allow me just... Uh... Tad, godātie deputāti, es vēlētos pateikties, tātad eh, jums iespējams būs vēl iespēja ar mani tikties, un tomēr es vēlētos jums no sirds pateikties. Ar daudziem no jums es esmu sastrādājusies, daudzus esmu redzējusi jau daudzas reizes, un man ir bijis gan prieks, gan liels gods kopā ar jums strādāt. Ir bijis ļoti patīkami vienmēr ar jums diskutēt, mēģināt rast risinājums. Nevienmēr esam bijuši vienoti savās domās un teiktajā, un tomēr mums ir bijusi auglīgas sarunas. Parlamentam ir jauns pilnvars, un es sekošu jūsu darbībai. Es jums novēlu veiksmu, un tomēr jums e, būs e, jāpēd pudiem sāls, jo katrā gadījumā atbildība sev līdzi nes ne tikai sāls mirkļus. Bet es ceru, ka jūs e, arī strādāsiet un deksiet par lauksaimniecības sektoru, jo nevienmēr tas ir interesanti, tas ir arī izaicinājuma pilns darbs. Lai jums veicas! Bene, riprendiamo allora. Labi, turpina prieksēžkungs. Un tagad es dodu vārdu Eduardo Ramas kungam, kas ir Kordavas Universitātes lauka attīstības politikas reformas profesors. Un tagad dodu vārdu Eduardo Ramos. Lūdzu, vārds jums. Lauka attīstības politikas reforma ir jūsu uzstāšanās tēma. Pāris minūtes pagaidīsim, bet vārds Ramaskungam. It's tranquilo. He's talking with the Ramos. Mi dico ancora. Maria.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 Okay. Eduardo Ramos is here. Is ready. Labi, tad eh, dodu vārdu Eduardo Ramos kungam. Lūdzu. Eduardo Ramos no Kordovas universitātes. Muchas gracias, señor presidente. Paldies. Prieksēdētāji kungs. Es eh, vēlētos sākt ar to, ka pateiktos Eiropas parlamenta lauksaimniecības un lauka attīstības komitejai par iespēju uzstāties jūs priekšā un eh, izklāstīt Kordobas universitātes eh, profesoru viedokli, to profesoru viedokli, kur nodarbojas ar lauka attīstības politikas reformas pētījumiem. Vēl bez tam pirms es uzsāku savu prezentāciju, pateikt, ka runājot par pirmo pilāru, mēs runājam tikai un vienīgi par tiešajiem finansiālajiem maksājumiem. Kaut arī mēs runājam par lauku attīstības sektoru, kas ir otrā pilāra konfer kompetencē, es atsaukšos dažkārt arī uz pirmo pilāru, bet pirmais pilārs nozīmē tiešos maksājumus. Tas ir arī varbūt tāds eh, savu veidu vārnīcas krājums manai sarunai. Vēlējos pateikt, ka apmēram 30 gadus esmu nodarbojies ar lauka attīstības politikas jautājumiem akadēmiskā līmenī, un ikreiz, kad lauksaimniecības sektorā ir notikusi kāda reforma, esmu ticies ar lauksaimniekiem, kuri principā ir pretil kāda veida reformām. Jāsaka, ka Spānijā reformas vienmēr ir bijušas radikālas, un e, pieredze rāda, ka nevienmēr tās ir bijušas veiksmīgas, taču šoreiz man liekas, ka kopējās lauksaimniecības politikas reforma būs veiksmīga. Kā jau mūsu franču kolēģis iepriekš teica, bāžas arī šoreiz ir pamatotas. Esam gan veikuši analīzes, gan pētījumus, gan aptaujas, gan arī runājuši ar lauksaimniekiem, un e, lauksaimniecība nevienmēr ir homogēna nozara. Katrā ziņā mums ir nepieciešams izveidot lauksaimniecības politiku Eiropā, bet, e, ja mēs vēlamies redzēt e, konkurētspējīgāku lauksaimniecību, tad, piemēram, tādos sektoros kā augļu un dārzeņu audzēšana, kuros nav tik daudz tiešo maksājumu, tieši šajos sektoros pēdējā laikā ir grūti laiki. Šobrīd Eiropa ir piemeklējusi krīze, bankas nauda vairs tik lielā mērā neaizdod, un visas grūtības, ar kurām lauksaimnieki saskarās, viņiem ir jārisina pašiem. Kā jau franču kolēģis teica, nedrošība ir viens no lielākajiem viņa ienaidniekiem un nākotnes plānu sagrauzējiem. To vajadzētu atcerēties. Šādā garā vēlētos turpināt un pieskarties galvenajiem punktiem, kurus izskatīšu savā runā. Pirmais punkts ir ievads. Runājot par izaicinājumiem, kuriem saskars lauksaimniecība. īsi pārskriešu pāri svarīgākajiem reformu politikas punktiem. Patiesībā kopš 92. gada kopējā lauksaimniecības politika ir piedzīvojusi reformas ik pēc pieciem gadiem, bet eh, tas ir padarījis tikai sektoru sociālo seju un eh, lauksaimnieku skatu nākotnē mazāk pozitīvu. Runājot par Eiropas Savienības budžetu, tad, protams, mēs uz to varam atsaukties tīri statistikas līmenī, bet runājot par sociālo aspektu, fermeri, lauksaimnieki uzskata, ka uh, politiķi par viņiem īpaši nepiedomā, un jāsaka, ka demokrātijā toni nosaka vairākums, un vairākums cilvēku Eiropā dzīvo pilsētās. Līdz ar to pilsētas iedzīvotāji iepērkot pārtiku lielveikalā atrodas stipri tālu no šīs pārtikas izēvielu ražošanas. Tātad eh, pirmais mans punkts ir sava veida ievads. Vēlētos sākt ar to, ka atkārtošos. Situācija šobrīd stipri atšķiras no iepriekšējiem gadiem. Pat pirms pāris gadiem situācija bija savādāk, nemaz nerunājot par 58. gadu, 1958. gadu, kad tika izveidota Eiropas kopiena. Būtiskākais jautājums, kādas ir būtiskākās atšķirības sociālā ziņā Eiropā, salīdzinot ar to, kas tika ierakstīts Lomas, Romas līgumā, un eh, pēc tam mēs runājām par uh, sviesta kalniem un piena upēm. Tātad, kā Eiropa ir tikusi galā ar šiem jaunajām geogrāfiskajām lauksaimniecības ziņām, teritorijām un, visbeidzot, kā lauka teritorijas varētu veicināt integrētāks Eiropas veidošanu. Katrā ziņā Eiropas integrācija lielā mērā nosaka tieši KLP. Tā ir vienīgā Eiropas kopīgā politika, kas ir veidota visiem vienota. Runājot par Eiropas budžetu, tad eh, tas ir būtiski visiem Eiropas iedzīvotājiem izprast, kā mēs audzējam un kā mēs patērējam pārtiku. Katrā ziņā pārtika ir kas daudz vairāk nekā tikai tīras kalorijas, kuras var izrēķināt Jautājums par to, kas notiks ar KLP pēc 2013. gada. Ir bijuši draudi, ka budžetā atvēlētie līdzekļi lauksaimniecībai tiks būtiski samazināti. Es nevēlos par to runāt. Un, un tomēr uzskatu, ka vajadzētu vēlreiz atkārtoties to, kas jau ir ticis teiks daudzas reizes. Tātad 58. gadā uh, bija sešas valstis, un, eh, protams, tas ir gan stipri mazāk, bet tās bija arī homogēnākas savā lauksaimniecībā. Tagad mums ir 27 dalību valsts, kurām gan ekonomiskie, gan sociālie apstākļi, gan arī prasības ekonomiskā un sociālā ziņā ir stipri atšķirīgas. Tāpēc uzskatu, ka tieši lauksaimniecības ražošanas sektorā situācija 27 dalību valstīs ir stipri atšķirīga. Pēc kara situācija Eiropā un sešās sākotnējās dalību valstīs bija pilnīgi savādāka un, eh, piemēram, Bulgārijā un Rumānijā joprojām lielākā daļa iedzīvotāja ir lielā mērā atkarīga no lauksaimniecības. Arī demokrātiskā situācija ir mainījusies, cilvēki no lauka teritorijām ir pārcēlušies uz pilsētu teritorijām, un es uzskatu, ka lauka teritorijas ir mainījušās un tās vēl mainīsies. Uh, piemēram, tiek iz, izmantots lauka teritorijas nevis eh, lauksaimniecības kultūra audzēšanai vai lopu turēšanai, bet kaut kam citam. Tāda ir attīstība pasauli mainās. Vēl bez tam uzskatu, ka lauksaimniecības budžetā daļa aiziet reģionālās attīstības projektiem. Ir valsts, kuras tas interesē ļoti lielā mērā, jo uh, tādējādi tikt izmainīta lauku ekonomiskā attīstība, bet mums vajadzētu runāt par šo reģionālu attīstības plānu saturu. Katrā ziņā būtu bīstami. Mūsu darba grupa uzskata, ka būtu bīstami, ja patreizējā momentā mēs atteiktos no reģionālā kritērija lauku attīstības eh, projektos. Ja mēs atsakamies no reģionālās problemātikas, tad kā vispār izprast to, kas notiek laukos? Piemēram, ja reģionu vadītājam ir zināmas problēmas un eh, neblīvi apdzīvotā lauka teritorijā ir nepieciešams veikt kādu projektu, tad ir nepieciešams izvē izvērtēt šo reģionālo komponentu. mainās arī iedzīvotāju pirktspēja, iedzīvotāju demokrātiskais saturs. Tātad mēs runājam par ārējām izmaiņām, par ārējiem mainīgajiem. Tas varētu būt gan starptautiskas demokrātiskās izmaiņas, gan arī PTO prasības, energopiegādes problēmas un globālās klimata izmaiņas. Tad ir dažādas krīzes, finan krīzes finanses un ekonomiskā krīze, un arī sociālā, zināmā mērā. Tātad situācija ir pilnībā mainījusies, un mums ir nepieciešams jauns skatījums, un ir jāizvirz arī jauni mērķi. Tātad, par ko mums šobrīd būtu jārunā? Kā stāties pretī jauniem izaicinājumiem, un ko Eiropas līmenī vajadzētu darīt? Mums ir Lisabonas stratēģija, kas tika pieņemta 2001. gadā, un 2001. gadā tika pieņemta Gēteborgas stratēģija. Un viens no dokumentiem, kas ir pieņemts pavisam nesen, ir tā saucamais uh, reģioni 2020, un vēl ir četri dokumenti, kurus esmu pieminējis šeit. Viens dokuments vēl nav ticis pārtulkots, bet eh, trīs pārējos jūs jau variet saņemt. Mēs esam mēģinājuši reģionālo politiku padarīt par vienu no centrālajiem risinājumu instrumentiem veselā virknē izaicinājumu. Tā ir gan vidas politika, gan socioekonomiskā politika. Tātad tie ir reģioni, kuri mēģina tikt galā ar šīm problēmām. Un tad ir reģionālais ģenerāldirektorāts, kas komisijā nodarbojas ar šiem jautājumiem. Un kā jau es teicu, uh, Kā komisāra teica, šajā jūrā peld daudz skaizivs un visas mēģinās pakāmt savu gabalu. Un tomēr mums ir kopīga politika un, protams, ka vienmēr būs konkurējoši projekti, kas mēģinās iegūt pēc iespējas lielāku finansējumu. Lauka teritorijas ir jāsaglabā spēcīgas, un vienīgais, no kā lauka teritorijas var saņemt finansējumu, ir eh, jaunie prioritāšu finansējumu fondi, un prioritāšu ir vesela virkne. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka lauku teritoriju attīstībā ir jāņem vērā arī horizontālais aspekts. Tagad nedaudz par lauku teritoriju izaicinājumiem. Tā saucamajā ekoloģiskajā lauku politikā ir jārunā par vairākiem pilāriem. Mēs pieskaramies vienam pilāram, un tad ir otram, un tad mēs mēģinām uh, atrast dažādas finansējuma avotas. Katrā ziņā nav viegli saprast, mēs runājam arī par kopīgās lauksaimniecības politikas veselības pārbaudi, taču runājot par agrāro politiku kā tādu Eiropas Savienībā, tad eh, patiesībā nav vienprātības, vai KLP turpināsies, kas ar to notiks, kādā veidā tā izmainīsies, bet vienotības viedokļos nav. Mēs šobrīd dzīvojam krīzes apstākļos, un e, nevienmēr dalību valsts spēja palīdzēt saviem lauksaimniekiem un nespēja izpildīt arī stabilitātes paktā ierakstītos indikātors. Un e, situācija dalību valstīs ir smaga. Ja mēs vēlamies kopīgu lauku teritoriju politiku, tad ir jāizvirs konkrēti mērķi. Pie tam politikai ir jābūt aktīvai. Tai ir jānodrošina pievienotās vērtības moments Eiropas līmenī, un to nodrošināt ir grūti. Raugoties uz to, kas ir aprakstīts veselības pārbaudē kopīgajā lauksaimniecības politikā, tad eh, lauksaimniecība šobrīd var saņemt finansējumu no dažādiem fondiem. Tas ir lauka attīstības fonds, šeit mēs redzam fondu attīstības tendences pa desmit gadēm. Fonds pirmo reizi tika izveidots 62. gadā, 70. gados tika izveidots sociālie fondi, un 88. Eh, gadā parādījās sociālā fonda citi aspekti, un tomēr tas bija tas pats fonds, no kura tika ņemti finanšu līdzekļi. 2000. gadā mēs redzējām, ka no pirmā pilāra finansējums tika pārlikt, pārlikts uz otro. Tas vairs nebija ieņēmumu finansējums un atbalsts, bet gan eh, tas balstījās uz citiem kritērijiem. Uh, Daudz pie fonda izmaiņām ir piestrādājušas arī arotbiedrības, un šobrīd nevienam nav īsti skaidrs, no kurienes tiek ņemts finansējums. Mani tas pārsteidz. Uzskatu, ka mums vajadzētu padarīt skaidrāku finansējumu struktūru, lai iedzīvotāji saprastu, no kurienes tad finansējums patiesībā tiek ņemts. Ja mēs raugamies uz maksājumu atsaistīšanu, tad e, šeit, piemēram, pirmajā periodā līdz 92. gadā notikušajai reformai, šeit nebija nepieciešams maksājums atsaistīt, jo lauksaimniecība vispār netika izskatīta šajās reformās un sarunās. Pēc tam jau pamazām notiek eh, maksājuma atsaistīšana. Un eh, tagad varbūt mazliet atkāpsimies no vēsturiskā rakursa. 2003. gadā ir pilnīgi maksājuma atsaistīšana no ražošanas apjomiem, un manuprāt, tas ir svarīgi. Šobrīd mums ir maksājumi, tā tad ir finansējums, kas ir pilnībā atsaistīts no vēsturiskajiem maksājumiem. Uh, Un e, šeit ir sava veida cirkus uzvedums. Piemēram, cirku parādās, e, cirkus arēnā parādās mākslinieks un pārlec no vienas trapeces uz otru, un brīdī, kad viņš lidinās pa gaisu, mēs varam to uzskatīt par patreizējo kopējās lauksaimniecības politikas e, stāvokli. Tātad no vienas trapeces lauksaimniecības politika, jeb cirkus mākslinieks ir atsaistījies un tagad vēl nav pieķēries otrai trapecai. Līdz ar to, bet tagad es vairāk pie tā nepie, nepieskaršos, tāda problēma ir daudz, skaidrības nav nevienam, un e, tas, kas šobrīd notiek lauku teritorijās, ietekmē tur dzīvojošos. Tātad e, Ja lauksaimnieki vēlas lauka teritorijas attīstību, tad eh, viņi grib, lai tas ietekmētu viņu ikdienas dzīvi. Un ja mēs pieņemam dažādus instrumentus vai īstenojam pasākums kopīgā lauksaimniecības politikā, tad tam ir tiešā veidā jāietekmē lauksaimnieku dzīve. Mēs nevaram eh, runāt par kaut kādu attīstību, ja tas neko nemaina ikdienas dzīvē lauksaimniekam. Jau iepriekšējais runātājs teica, e, pieminēja šo pirmo un otro pilāru, to pieminēja Bakvalkungs, es viņu ļoti labi pazīstu. Tātad šeit mēs runājam par atšķirībām starp pirmā un otrā pilāra finansējumu. Un patiesībā nav nemaz tik liela atšķirība starp pirmo un otro. Tagad piektais manas e, runas punkts. Kas notiks pēc 2013. gada? Lielākā daļa no šeit minētā jau ir minēts, gan Bakvēl kungs, gan Šanteljē kungi to pieminēja. Tātad visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešama stratēģija. Visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešams labāk sadalīt līdzekļus starp dalību valstīm. Uh, maksājumi pirmā un otrā pilāra ietvaros tiks sapludināti. Kas notiks eh, dalību valstu atbalsta līmenī? Jā, ir taisnība, ka būs jāpieņem lēmumu par to, ko darīt. Un tomēr vajadzētu uzmanību vērst arī uz to, ka visi pieņemtie lēmumi nes sev līdz kādas izmaiņas, un varbūt būs tādi lēmumi, kas izmaiņas uh, kas nodrošinās negatīvas izmaiņas. Es uzskatu, ka ir bīstami pieņemt tādu lēmumu, kas eh, novest pie izmaiņām, kuras pēc tam ir neatgriezeniskas un gala beigās izrādīsies negatīvas. Kurus lēmumus vajadzētu pieņemt Eiropas un kurus nacionālā līmenī? Mēs jau pieminējām, ka ir jādomā par lauksaimnieku, par sabiedrības attīstību, kā tas ietekmē šīs tendences. Es eh, varbūt vēlētos redzēt izmaiņas divos etapos. Pirmie būtu savu veidu pārejas periodu nosacījumi, kurus varētu izvēlēties dalību valstis pašas. Un otrais etaps jau būtu paredzēts ilgākam laika periodam, un tur lēmumu vajadzētu pieņemt šeit. Kā jau komisāra Fišera Bolas kundze teica, 2005. gadā e, mēs sākām aktīvu kopīgās lauksaimniecības politikas reformu. Reformu, kas sākās 92. gadā. Komisāri jau pieminēja, ka ir ļoti būtiski saglabāt uh, augsto lauksaimniecības, polit, lauksaimniecības produktu kvalitāte. Komisāri jau ir aizgājusi, pretējā gadījumā es vēlētos viņai pajautāt, vai viņa atkārtotu savu 2005. gada teikto šodien, kad mēs dzīvojam krīzes apstākļos. Šeit manos dokumentos var pastīties dažādiem scenārijiem. Te ir dažāda dažādas plūsmas no Eiropas Savienības, no Euralis, no citiem tīkliem, un arī viņi piegādājuši ļoti labus dokumentus, piemēram, Faro tīkls un tā tālāk. Ja jums ir interesi, jūs varat paskatīties, piemēram, Euralis dokumentus norāda uz divām asīm tā, lai redzētu, kā attīstas šobrīd situācija ir horizontālās, vertikālās, un notiek dažni dažādi. dažādi situācijas izvērtēšana, tiek ņemtas vērā globālas tendences, reģionālas tendences, bet visos gadījumos šā vai tā ir iespēja slēgt arī daudzpusējas līgumus. Un tad pa vidu jūs varat redzēt tādu vispārīgo risinājumu, un šķiet, ka tieši tur arī ir jākoncentrējas, ja mēs vēlamies panākt maksimāli efektīvu lauka attīstību. Un šajā gadījumā jūs varat arī redzēt interesantu zīmē, kas izskatās tā kā māja, uh, varbūt ar tādu ne, ne, neierasta jumtu, bet šeit svarīgi pastīties uz trīs asīm, trīs pīlāriem. Pirmais, otrais un trešais pīlārs. Un veids, kā mēs šos pīlārus izmantosim, būs atšķirīgs. Un arī šajā gadījumā atbalsta līmenis būs atkarīgs no noslēgtajiem līgumiem. Un būs arī šī kolektīva atbildība un arī kolektīva darbība attiecība uz dabas resursu izmantošanu. Tas ietekmēs arī reģionālo iestāžu un pašvaldību darbību, jo būs jārīkojas strateģiski visos līmeņos. Šeit runāts par minimāliem procentiem, nu, piemēram, kā būs nepieciešams palielināt no 10 uz 15 procentiem un atbilstoši pēc tam uz 30%. Un ir, jūs varat redzēt pašu pēdējais pīlārs, kas saucas līderu pīlārs, tur gan nav nekādu procentu. Un sākotnēji es gribēju iekļaut vēl vienu asi, tagad tādu horizontālu asi. Diemžēl to nevar redzēt tik labi uz ekrāniem, bet doma ir tāda, ka līdera as drīzāk ir tā, tāds sinerģisks risinājums, uh, vairāk nekā 1 plus 2. Un ja jūs šeit paskatā, paskatīsieties, tad eh, šeit mēs izmantojam līdzdalības metodoloģiju. Un šī līdzdalība atbilstoši nodrošinās līderas ietekmi arī trešajā pīlārā. Tagad varam paskatīties uz vidustermiņa un, un ilgtermiņa, un man šeit ļoti patīk līdzfinansēšanas ideja pirmajā pīlārā. Un ir arī iespēja nodrošināt līdzekļus no Eiropas lauka attīstības fonda. Un šo finansējumu mēs varam gūt, saliekot kopā pārējie divu fondu līdzekļus tiek runāts par to, ka tiks samazināts budžets, tā tā visticamāk arī notiks, bet šajā gadījumā būs iespēja nodrošināt līdzfinansējumu no dalību valstu budžetiem, un arī tās valsts, kas līdz šim bija diezgan skeptiski noskaņots pret šādu līdzfinansējumu, tagad jau saprot, ka līdzfinansējums ir vajadzīgs. Un šajā gadījumā mēs sadalīsim savu, savus budžeta līdzekļus divos līmeņos. Būs horizontālo programma un būs arī teritoriāla programma. Teritoriāla programma mums palīdzēs izvirzīt attīstības objektus, attīstības mērķus. Tātad, runājot no ekonomikas teorijas viedokļa, mums ir nepieciešams izvirzīt ļoti konkrēts mērķis, nu, piemēram, ilgspējīga attīstība. Savukārt, horizontāla programma ir tāda vispārīgāka programma. Un tur šeit jūs varat redzēt, kā budžeta līdzekļi tiek daļēji izmantoti horizontālajai programmai, kas savukārt nozīmē riska pārvaldes iespējas. Esam jau runājuši par pārtikas drošību, par pārtikas piegādes nodrošināšanu, un, protams, ir dažādas krīzes, dažādi potenciāli saistīti kaut vai ar globalizācijas tendencēm. Un mēs varam visus šos riskus pievērēt, ja izveidosim drošības tīklu. Runājot par teritoriālo programmu, šeit ir tā saucamais flat rate, vienreizēja iemaksa, un to mēs attiecināsim uz pilnīgi visiem aktivitātēm, tā lai finansētu izmaksas, kas nav tieši saistīts ar lauksaimniecību. Un savukārt, pa vidu mums ir šis labklājības ieguldījums, un ir dažādi autori, kas uzskata, ka šeit ir nepieciešams ieguldīt vidē un konkurētspējā. Es personiski uzskatu, ka ir daudz pareizāk ieguldīt šos pašus līdzekļus, lai panāktu konkrētus mērķus - efektivitāti, ilgspējīgu attīstību un citus mērķus. Un tas attiecas gan uz lauksainiecības attīstību, gan arī uz lauku attīstību. Tātad, ja mums ir efektīva līdzekļu izmantošana, tad tā ietekmēs, protams, arī tādu ar lauksaimniecību tieši nesaistītu jautājumu risināšana, kā diversifikācija. Šeit vēlos atgādināt to, ka 2008. gada lauka attīstības ziņojumā bija runāts par to, ka runājot par diversifikāciju pastāv diezgan lielas atšķirības. Un ir tādas teritorijas, kur ir maksimālais sociālais kapitāls, kur ir ekonomiskā aktivitāte ļoti augstā līmenī, un tieši šajās teritorijās bija lielāka iespēja diversificēt. Un citās teritorijās kur lauksaimniecības ražošana netiek attīstīta pienācīgi, tad šajos gadījumos diversifikācija nodrošināt ir ārkārtīgi grūti. Un tāpēc ir nepieciešams tur garantēt kaut kāds minimālais ienākums, tā lai vispār šajās teritorijas varētu attīstīt jebkādu veidu ražošanu. Un to mēs saucam par tā saucamo lauku plusu faktoru, un to mēs varam regulēt, izmantojot līgumu, maksājumus Secinājumi tagad. Man ir divi secinājumi. Pirmais secinājums, un šeit ceru atgriezties pie sākuma uzdotā jautājuma, ko var mums piedāvāt lauku teritorijas Eiropas integrācijas procesā. Vispirms, tā ir iespēja kopīgi un vienoti atbildēt uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem saska saskaras Eiropa šobrīd. It īpaši, piemēram, kohēzijas jautājumi un lauku attīstības saskaņota politika. Otrais secinājums ir, vai kopīga lauksaimniecības politika vispār ir vajadzīga. Pēc 2013. gada man atbildi ir jā, tik tiešām šajā gadījumā mēs varam saņemt skaidro atbildi, un mēs varam izmantot šo kopēju lauksaimniecības politiku kā integrācijas instrumentu. Mums jau no paša sākuma bija skai skaidri ar pārtiks drošību saistītu aspektu. Mēs gribējām nodrošināt pilnīgi visiem mūsu iedzīvotājiem pārtika, pārtikas piegādi, un es domāju, ka visi iedzīvotāji varēs arī skaidri saprast, ka šie mērķi ir jāsasniedz. Vai varam teikt, ka mūsu mērķi ir tikai sapnis, vai mēs varam nodrošināt attīstību, ko atbalsta sabiedrība un kas risina Eiropas iedzīvotāju vajadzības un mērķus? Manuprāt, Manuprāt, tas nav tikai sapnis, tā ir reāla attīstība. Paldies, Ramos kungs! Un tagad mēs varam turpināt darbu. Esam nedaudz aizkavējušies ar šiem ekspozē, un tagad mums vajadzētu sākt debatas. Bet eh, faktiski esam nonākuši pie laika, kad jābūt jau nākamajai prezentācijai. Tas ir Zārnta kungs, viņš runās par budžeta aspektiem. Uh, jaunajiem KLP maksājumiem. Un tāpēc ļausim viņiem tagad nākt klajā ar viņu scenārijiem laikam pēc 2013. gada. Zanta kungs, tagad jums vārds un diskusijas būs pēc tam. Members of the Parliament, ladies and gentlemen. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, manuprāt, bija ļoti pareizi vispirms runāts par mērķiem un instrumentiem un tikai tad par budžetu. Jo, protams, tā kā esmu pēdējais runātājs, tad uh, visi ir mazliet noguruši, nav nemaz tik viegli klausīties, taču es ceru, ka varēšu jūs pietiekami izklaidēt un jums nebūs garlaicīgi problēma, kas ir saistīta ar scenāriju izveidi KLP budžetam, ir tas, ka tur ir vairāki faktori, par kuriem mēs neko nevaram zināt. Ļoti grūti šos faktorus prognozēt un šo faktoru individuālo dinamiku arī miedarbību. Tāpēc arī šobrīd jūs varat paskatīties uz scenāriju un redzēt, ka tas ir mans viedoklis par to, kā mēs varam šo naudu izmantot, nevis politisks priekšlikums. Mana loma attiecībā uz to, kā nākotnes aspekti, nākotnes attīstība ietekmēs KLP būs. Jūs varat tagad redzēt, kādus jautājumus mēs šodien apspriedīsim. Pirmais būs saistīts ar budžeta līdzekļu pieejamību. Un vispirms pastāstīšu par finanšu un ekonomikas krīzi, kas, protams, ietekmēs arī nākotnes KLP. Tā ietekmēs valstu budžets ilgtermiņā un, protams, mainīs arī budžeta līdzekļu izlietojumu. Komisija uzskata, ka budžeta deficīts sasniegs 6% 2010. gadā, un 2010. gadā būs mazliet pāri 3%. Un tagad jau desmit dalībvalstis uh, neatbilst prasībām, kas ir stabilitātes paktā. Tātad 2007. gadā bija 16% un 10. gadā būs 17%. Krīze īstenībā tikai sarežģīja jau esošo situāciju. Un, ja mēs vēlamies pas, panākt tādu izaugsmu, kāda mums bija pirms krīzes, un nemainīsim mūsu esošo politiku, tad valsts, valsts parāds būs vienāds IKP 2010. gadā un pēc tam pat lielāks. Tagad varam secināt, ka Eiropas Savienība var ar savu budžetu ietekmēt dalību valstu situāciju. Nu, piemēram, runājot par Eiropas Savienības izsolēm attiecībā uz emisiju certifikātiem, varbūt mēs to varam izmantot kā iespēju nevis uh, palielināt dalību valstu iemaksas, taču mūsu priekšlikums netika īpaši šobrīd atbalstīts, un varbūt kaut kad nākotnē mēs to varēsim izmantot finanšu perspektīvā. Nākamais jautājums, cik liela budžeta daļa tiks piešķirt KLP? Šobrīd secinājumi attiecībā uz budžetu pārskatīšanu norāda uz to, ka klimata un enerģētikas jomā, kā arī darba vieta radīšanas jomā, ir tiks atvēlēta lielāka naudas summa, un savukārt KLP budžets tiks samazināts. Interesanti, ka Daudzi KLP eksperti uzskata, ka šis ierobežojums nebūtu īsti pareizi, ja dalību valstīm būs nepieciešams nodrošināt papildu finansējumu. Runājot par subsīdiju, subsīdiju saņemšu dalību valstīs, tad tur būs nopietnas izmaiņas, jo esošais sadalījums daudzām dalību valstīm ir īpaši pozitīvs, un šīs dalību valstis zaudēs. Savukārt būs citas dalību valstis, kas saņems tagad vairāk no KLP. Un šie, šīs dalību valsts uzskata, ka KLP budžets ir jāsamazina. Un tas visticamāk ir tādēļ, ka viņi ir pārliecināti par, pārliecināti par tirgus orientācijas vajadzībām, piemēram, Sviedrija un, un apvienotā karaliste, un tas ir tādēļ, ka KLP ir konkurencē ar uh, finansējumu, kas tiek piešķirts austrumu reģioniem. Un mēs varam, varam atbalstīt budžeta līdzekļu sadali visveiksmīgākā, visefektīvākā veidā. Un, uh, nu, pastāv bažas, kā šie konkurējošie pieprasījumi netiks risināti. Domājot par nākotnes vajadzībām, būtu pareizi runāt nevis par politikas instrumentiem, bet politikas, politikas mērķiem. Un tagad es runāšu par trīs pamatmērķiem, kas dominē KLP jomā. Un tad ir jādomā, ko, ko mēs varam darīt, lai maksimizētu KLP darbību. Runājot par mērķiem, mēs dzirdējam kritiku, tās kā sociālā politika būtu jāsais, jāsasaista ar uh, ieņēmumiem, nevis ar um, īpašumu tiesību formām. Daudzi saka, ka daudzi lauksaimnieki īstenībā ir diezgan bagāti un ka savukārt vienot maksājumu un no vienota maksājuma ne, nevar gūt pietiekamu labumu tieši tie lauksaimnieki, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Un jāsaprot, ka uh, ka tādi jautājumi jārisina atsevišķi. Runājot par pārtiks piegādes drošību, mēs pamanījām, ka e, te ir vairāki aspekti. Vispirms ir tas, ka ražošanas jaudas ir pietiekami lielas, un otrkārt arī potenciāli, potenciāls jaudu palielinājums arī ir iespējams. Var tiešām palielināt gan, gan arī platības. Treškārt, jā, pārtiks tiešām pietrūks, mēs varēsim šo situāciju risināt. Vēl viena lieta ir tas, ka Eiropas Savienība var iepirkt pārtiku savām vajadzībām, pat ja cenas būs pietiekami augstas globālajā tirgu. Līdz ar to pārtikas piegādes drošība nav tā lielāka problēma. Tādi jautājumi kā sugu dažādības, ģenetiskās, eh, ģenetiskās dažādības augu valstī un citi aspekti ir jābūt ārkārtīgi svarīgam. Runājot par budžetu pārskatīšanu, mēs varam redzēt, ka budžets ir jāatvēl tikai tajās jomās, kur Eiropas Savienības budžets var panākt reāls rezultāts un kur tas ļauj nodrošināt sabiedrības, sabiedrībai vajadzīgo produktu ražošanu. Taču ir diezgan grūti nodrošināt, jo viens no aspektiem ir, ko īsti nozīmē sabiedrībai vajadzīgs produkts un bieži vien tieši valsts iekšienē tiks saņemti visi labumi, ir nepieciešami kvalificētie cilvēku resursi arī turisma jomā, un Eiropieši var izmantot arī citu dalību valstu labumus, un daļēji Eiropas Savienība var iejaukties tikai kolektīvā līmenī. Uh, Lauksainiecības ekonomistu deklarācija, kas tiks publicēta ceturtdien un tiks izdiskutēta uh, nākamās nedēļas pirmajā dienā. Šie ekonomisti ir teikuši, ka tad, kad ir sabiedrībai vajadzīgi produkti identificēti, tad ir nepieciešams koncentrēties uz šo produktu ražošanu. Un šeit varam secināt, ka šāda deklarācija būs tikai, būs tikai ierobežota. Vēl viens svarīgs aspekts ir tas, vai vai mežsaimniecībai un lauksaimniecībai atvēlētās teritorijas tiks uzskatītas par vienu līdz svarīgām. Un jā, mežsaimniecībā mēs pāriesim no marģināliem produktiem uz pamatproduktiem, tad labums būs stipri lielāks. Vēl viens aspekts ir saistīts ar emisiju līmeni lauksaimniecībai un līmeņiem kopumā, jo veiksmīgāk mēs regulēsim nodokļus un potenciāli uh, arī emisiju tirzniecību lauksaimniecības jomā, jo mazāk mums būs nepieciešams subsīdijas. Nobeigumā teikšu arī, ka KLP uh, izmaksas attiecībā uz sabiedrībai vajadzīgo produktu ražošanu šobrīd nav skaidrs, cik KLP būs jāmaksā par to, jo ir nepieciešams definēt vispirms sabiedrībai vajadzīgo produktu kvantitāti un kvalitāti un ir jāskatās, cik būs jāmaksā valdībām, lai saņemt šos produktus arī tādos gadījumos, kad cenas pieaugs. Ļoti grūti šobrīd dot atbildes, jo ir tik daudz dažādu faktoru, kas ietekmē šos aspektus. Jā, tik samazināts tiešais eh, atbalsts, eh, tarifi un saistīti aspekti. Un, protams, nākamais jautājums ir administratīvās izmaksas lauksaimniekiem. Vēl viens svarīgs faktors, papildu, uh, papildu mērķu izveide, izvirzīšanai ir arī, ir arī līdzfinansējums. Finanšu solidaritātes princips, kas nozīmē to, ka pil, pirmajā pīlārē 100% tiks finansējums, šobrīd ir grūti uzturams kā Eiropas Savienības solidaritātes atbalsts. Viens no aspektiem ir tas, ka šobrīd KLP uh, sniedz lielāku atbalstu atsevišķām teritorijām. Un tad rodas fundamentāls jautājums, kā KLP varēs risināt jautājumu, kas ir saistīti ar nevienlīdzības starp reģioniem un teritorijām. KLP var izmantot Eiropas Savienības budžetu, lai līdzsverot šīs nevienlīdzības. Nepieciešams arī pateikt, ka finanšu solidaritātes princips ir pretrunā ar vispārēju līdz finansējuma principu. Un šeit ir vairāki labumi. Vispirms, ja ir līdzfinansējums, tad dalību valstīs rodas stimuls izmantot uh, finansējumu prātīgi un efektīvi. Līdz līmenim, kad uh, marģinālas izmaksas ir saistīts arī ar marģināliem labumiem. Vēl viena lieta, ja tiek ie, ieguldīta naudas summas, tad atbilstoši ir lielāka interese arī par rezultātiem. Uh, Līdzfinansējums ļauj Eiropas Savienībai prātīgāk izmantot savus ierobežotus resursus un līdz ar to panākt lielāku atbilstību vispārīgai Eiropas Savienības uh, vispārīgiem mērķiem. Kad uh, notiek budžeta pārskats un secinājumi, un secinājumi, kā jūs dzirdējat, šis papīrs jau ir izmests laukā, tad šai gadījumā dalībvalsts varētu saņemt savu daļu un nodrošināt arī līdzfinansējumu, kas nozīmē, ka līdzfinansēšanas procentu diversifikācija ir jāpanāk tik lielā mērā, lai līdzsvarotu Eiropas Savienības budžetu, un viens no aspektiem ir saistīts ar atbalsta programmas veidu. Eiropas Savienības atbalsts tieši sabiedrībai vajadzīgo produktu uh, ražošanā ietekmē situāciju gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās. Tagadējai, tagadējais sadalījums, sadalījums trijās programmas otrajā pīlārā, manuprāt, nav pietiekams, un arī līdzfinansējuma likmes nav pietiekam diferencēts. Integrācija ar citām politikas jomām. Tam būs būtisks seks uz budžetu pašreizajā struktūrā lauku attīstību pārklājas ar struktūru politiku. Un tāpēc nav iespējams pārskatām politikas īstenot. Turklāt fokus lauku apvidos ir nevietā, jo tiek pievērsti uzmanība arī ilgspējīgai zemes izmantošanai uzmanība. Un visbeidzot, KLP nosaukums pats ir maldinošs, jo tas rada gaidas zemniekos, kas domā, ka ne, nevēlas tērēt savu naudu vidas aizsardzībai. Risinājums būtu sagrupēt kopā visas politikas, kas saistīts ar ilgspējīgu zemes izmantošanu, attiecīgi to arī nosaukt. Jāizņem tos ārā tos pasākums, kas pārklājas, un jāpaplašina savukārt aptverums uz gan uz lauku, gan nelauku apvidiem. Tādējādi būtu attaisnots tās cerības, ko cilvēki liek un tas būtu uz tām, un tas būtu arī atbilstīgi vispārējiem interesēm. Komisija vēlas reformēt Eiropas budžetu visos sektoros un ierosina mainīt budžeta līnijas iz, un izmantot pieju, kas būtu kas nozīmētu sadalīšanu pa daļām šīs izmaksā, ši, šīm izmaksām, kas pēc tam notiktu konkrēti teritoriālā līmenī. Daudziem varbūt nepatiks mani secinājumi, bet, manuprāt, tie atspoguļo kopējo viedokli daudzās kopienās, ir īpaši biznesa kopienā, un mums vajadzētu tos ņemt nopietni. Pāreiz stratēģijas. Lai kāda nebūtu galējā KLP, fo, KLP forma, ir vajadzīga pārējais stratēģija. Pārējot uz mazāku KLP, kas vērsta uz publiskajām precēm. Uh, Viens būtu samazināt vienoto maksājumu. Tas būtu daudz efektīvāk un maksātu mazāk, un daudz mazāk būtu mērtiecīgi pārējais maksājumi. Būtu šāda degresīva formula, arvien mazāk par katru hektāru tik maksāts, mazāk arī par mājasaimniecības aktīviem, lai izlīdzinātu nevienlīdzības, mazāk maksātu saimniecībām kurām ir būtiski ieņēmumi no citām nelauksaimniecības darbībām. Un nebūtu maksājumi vispār, ja ienākumi no citām nec lauksaimniecības darbībām pārsniec kaut kādu zināmu slieksni. Savukārt valdības varētu paši šo samazinātos maksājumus papildināt, ja tās vēlētos. Šāda veida rīcība pārejas laikā nebūtu pārāk rūpļojoši iekš, iekšējai konkurencei. Būtu pareizāk turēt atsevišķi galīgo KLP mērķi zemes izmantošanas politiku no pārejas politikām. Tādā ziņā mēs būtu, varē, politika būtu elastīgāka un efektīvāka. Kopumā var teikt, ka nezinām, cik lielā mērā līdzekļi būs pieejami KLP integrācijai citās politikas jomās, un tāpēc šobrīd būtu teikt kaut kādus konkrētus scenārijus. Nu, man tāds, tāds ļoti apjomīgs aplēses ir tāds, ka 5 miljārdi eiro būtu pietiekami, lai uzturētu pašreizējo Eiropas publisko preču līmeni, KLP līmenī ar 20 miljārdiem zemes ilgspējīgai lietošanai zālē smiekli turklāt palielinot līdzekļus uh, citās jomās, piemēram, pētniecībā un izstrādē, daudz vairāk Eiropas publiskās preces varētu tikt sniegts, vairāk nekā tas notiek šobrīd. Virzība uz publisko preču jomu pie šādu efektīvāku instrumentu izmantošanu ļautu nodrošināt arī skaidrību par finansējumu pie, pieejamību. 20 miljārdi eiro vēlāk novestu pie labas zemes izmantošanas, pēc būtiska līdzfinējuma schēmas izmantošanas un atbilstu turpmākiem finansējuma vajadzībām. Ja tiks ierosināta saprātīga politika, ilgspējīga zemes izmantošanas politika, tad par šo cenu mēs pilnīgi noteikti uh, varēsim gūt lēmumu, pie, lēmumu pieņēmēju atbalstu arī citās jomās, piemēram, papildus pārejas pakotnes ar tiesību aktiem, kas palīdzētu lauksaimniekiem. KLP budžets tādā gadījumā laika gaitā samazinātos, jo tiktu samazināt pa, pakāpeniski šie pārejas maksājumi un nacionāli lauksaimniecības budžeti pieaugtu, atsauc, atsaucoties uz pārmaiņām politikā Eiropā. Paldies par uzmanību. Bene, grazie uh, Valentīnu Zanert. Grāci. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies visiem runātājiem par šo izsmeļošo uzrunu. Paldies Zanda kungam un Ramosa kungam. Ar to esam nonākuši līdz mūsu viesu prezentāciju noslēgumam un lūk varam pāriet pie debatēm. Mums vēl ir pusstunda laika. ceru, ka ar to pietiks, lai mēs lauksaimniecības padomas priekšēdi Merlenson kungam izteikt savus piezīmes. Vispirms Morvais kundze, lūdzu. Magyar nyelven szeretnék beszélni. Priekšsēž kungs, es runāšu ungāriski. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunā pārdomātā kopējā lauksaimniecības politika tiešām nāk par labu visiem, bet te ir jābūt skaidriem principiem, skaidrai vērtību sistēmai un skaidrai filozofijai, ja vēlties. Mums ir palicis eh, vēl nedaudz laika par to visu runāt. Uh, un eh, mums ir jāmēģina vienoties par vērtībām, pirms mēs ķeramies klāt tehniskiem aspektiem. Kādas būs vērtības kopējā lauksaimniecības politikā? Vai mēs vēlamies redzēt tādu KLP nākotnes Eiropā, kura nākt par labu visiem un kuru mēs varētu saukt par ekonomiski un sociāli eh, virzītu jo šobrīd vairāk mēs esam runājuši par eh, konkurētspējas un peļņas palielināšanu, bet mēs vēlamies redzēt nevis tādu lauksaimniecības politiku, kura galvena uzmanība vērsta uz peļņu. Mēs vēlamies centrā redzēt cilvēku. Mums ir nepieciešama laba lauka teritorija pārvaldīšana. Lauksaimniekiem ir jābūt iespējam dzīvot un attīstīties, un visiem lauka teritorijās dzīvojošajiem un tās apmeklējošajiem ir jābūt laimīgiem. Visiem ir jābūt iespējai iegūt augstus lauksaimniecības produktus un aizsargāt vietējos dabas resursus un bioloģisko daudzveidību. Mums cilvēks ir jāliek centrā. Vēl bez tam atcerēsimies, ka lauksaimniecības sektorā eksistē neliela elite kas dzīvo specifiskos apstākļos un rada specifiskus produktus. Katrā ziņā tieši šī nelielā elita visvairāk iegūs no patreizējās lauksaimniecības politikas, bet mums ir jādomā par mazajiem lauksaimniekiem, par mazajiem uzņēmumiem. Esam šeit daudz dzirdējuši gan par klimata izmaiņām, gan par globalizāciju un par to, kā lauksaimniecība var palīdzēt apturēt klimata izmaiņas. Es uzskatu, ka jautājums ir samērā vienkāršs. Iespējams, ka mums varbūt vajadzētu atteikties no pārtikas produktu pārvadāšanas pāri pasaulē un dažkārt divkārt. Mums vajadzētu atteikties no pārtikas produktu pārvadāšanas ar lidmašīnām vai smagajām mašīnām, jo mēs varam nopirkt kilogramu gaļas vai litru piena vai dārzeņus, kas ir ražots šeit un radīts šeit, Beļģijā, līdz ar to nav jāved piens vai gaļa pāri visai pasaulē, un tādējādi mēs palīdzētu gan lauksaimniekiem, gan vidēji. Lai runātu par globalizāciju, mums varbūt vajadzētu vairāk runāt par lokalizāciju. Ir jābūt vietējai radī, ražoto produktu pārdošanai un vietējai uh, audzēto augļu un dārzeņu izmantošanai. Un tad mēs palīdzēsim gan vidēji, gan uh, globalizācijai. Un trešais, jaunajām dalību valstīm situācija nav vienlīdzīga salīdzinot ar vecajām. Tas ir ne tikai nepareizi, tas ir arī neadekvāti, ka tāda valsts kā Ungārija, piemēram, ir pilnībā atvērta visu pārējo Eiropas dalību valstu produktiem, un tomēr tā saņem minimālu atbalstu no KLP. Tas ir neadekvāti. Mm. Vēl bez tam vēlētos pateikt Zviedrijas ministram, ka vai jūs, kā Zviedrijas sociāldemokrāts, uzskatiet, ka ir adekvāti šādas nelīdzsvarotības? Un gan Ungārijas, gan arī citu valstu lauksaimnieki šobrīd cīnās par savu izdzīvošanu. Un ja 11. gadā nenotiks KLP izmaiņas, ja mēs nevarēsim samazināt šo neadekvāto procesu Eiropā, tad es uzskatu, mēs varam Eiropu tikpat labi padarīt par citu lauksaimniecības ražotāju koloniju, jo mūsu lauksaimniecība Eiropā būs izmiru, izmirusi. Es vēlos pajautāt, ko padome domā darīt, lai cīnītos pret šo uz debesīm kliedzošo netaisnību, kas šobrīd valda KLP. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Kalnietes kundzei vārds. Eh, merci, monsieur le président. Eh, eh, pavisam drīz Lisabonas līgums stāsies spēkā, un tas uzliks ļoti lielu atbildību parlamentam un it īpaši lauksaimniecības, komite lauksaimniecības komitejai. Uh, Un šī diskusija, kas šodien sākās par kopējās lauksaimniecības politikas reformu, ir šī grūtā un ilgā ceļa sākums. E, es tikai minēšu dažus skaitļus. Tātad Latvijas zemnieki šobrīd investē par 75% vairāk e, nekā viņi saņem lauksaimniecības atbalsta maksājumos. E, tā ir nevienlīdzība. Un tāpēc viens no vissvarīgākajiem uh, Uh, lauksainicības politikas reformas jautājumiem ir kā nodrošināt faktisku vienlīdzību maksājumos starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pie tam e, tam ir jābūt vienlīdzīgi, kas radītu godīgas konkurences un godīgas saimniekošanas nosacījumus. E, protams, viss tas, kas ir saistīts ar pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai, ar augu un dzīvnieku veselību un labturību. Par to ir jādomā kopienas līmenī, lai mēs būtu, ar to es domāju, vis 27 dalību valstis, gatavi šai jaunajai lauksēmniecībai, kas 21. gadsimtā attīstās. Un vēl daži vārdi par uh, Eh, par to, kādā veidā tad noteikt šos eh, lauks, eh, lauksaimniecības tiešo maksājumu rādītājus. Tie nekādā gadījumā nedrīkst būt balstīti uz vēsturiskajiem indeksiem. Tiem ir jābūt objektīviem un jāņem vērā reālā situācija. Mums kopā ir jādomā par to, kā mēs tādus varam atrast, jo pat viens hektārs šobrīd nav objektīvs rādītājs. Un dažs vārds par finansējumu lauka attīstībai. Uh, ir jāsaglabā kā pirmais pilārs, tā otrais pilārs, bet starp abiem šiem ir jāatrod uh, pareizais uh, līdzsvars, lai būtu gan tie, kas dzīvo laukos, gan tie, kas ražo veselīgu un labu pārtiku un Eiropu varētu sev nodrošināt. Tomēr runājot par finansējumu lauka attīstībai, uh, Eh, nebūtu pareizi, ja tas tiktu palielināts uz tiešo maksājumu līdzekļu rēķina. Eh, tādā gadījumā, ja tomēr tiks atstāts modulācijas mehānisms, tad būtu pareizi, ka šis finansējums, ko saņem no tie, samazinot tiešos maksājumus, ka tas tiktu um, sadalīts kopienā ar mērķi izlīdzināt eh, reģionu lauksaimniecības ražošanu līmeņus lai nebūtu tā, ka ir atsevišķas valstis, kurās ir e, ļoti augsts tehnoloģiskais e, līmenis, un tad, kā tas ir šobrīd jaunajās dalību valstīs, kas vēsturiski apstākļu dēļ tomēr nav konkurēt spējīgas ar lauksaimniecību, ka, kas ilgu laiku ir baudījusi kopējās lauksaimniecības politikas uh, maksājumus. Paldies! Grazie. Hernandez Garcia, se riusciamo a contenere un po' gli interventi. Paldies! Paldies, Kalnietis kundzei. Es uh, eh, dodu vārdu Garsīs kundzei, bet lūdzu izsakaties īsi, lai vairākiem būtu iespēja izteikties. Paldies, turpina Garsīs kundze. Um, runājot par patreizējiem maksājumiem, tā tad eh, kas eh, eksistē, kāda ir tiešie maksājumi, kāda nē. Uh, Atcerēsimies parlamentā pirms kāda laika, kad pēkšņi mēs arī bijām spiesti izteikt mūsu viedokli par veselības pārbaudi, un komisija toreiz apgalvoja, ka dokumenta nav, bet beigās izrādījās, ka tas ir. Līdz ar to arī jautājums par līdzfinansējumu. Es tiešām ceru, ka šis dokuments neparādīsies no zila gaisa un nenokritīs no debesīm. Uh, Vēl bez tam jautājums par to, vai mums runāt par eh, budžetu vai vispirms runāt par mērķiem, bet eh, pēdējā finanšu priekšlikumā mums runa iet par konkrētu finansējumu, konkrētiem mērķiem, un e, tas ir saistīts ar modulējumu bet eh, kad mēs redzējām, kādas finansējuma iespējas ir šiem dažādajiem mērķiem, piemēram, 2005. gadā mēs pateicām, ka mēs varam saņemt tikai 0,9% no kopienas budžeta, tas nozīmē, ka mums nebūs pietiekam daudz naudas īstenot kopējo lauksaimniecības politiku. Runājot par kopējo lauksaimniecības politiku, to mēs tad nosaucām toreiz par modulēšanu. Patiesībā būtu interesanti uzzināt, cik daudz naudas ir mūsu rīcībā, jo nav nekādas jēgas izvirzīt mērķus, ja mēs nezinām, vai tam būs nauda. Es vēlētos mazliet vairāk parunāt par drošību. Vai jūs uzskatiet, ka ir būtiski runāt par pārtiks nekaitīgumu, vai arī, kā šeit vairāki deputāti pieminēja, Varbūt beigsim vispār ražot jau kādus pārtiks produktus Eiropā un visu importēsim. Bet ko tas nozīmēs nodarbinātībai? Ko tas nozīmēs, ja lielākā daļa pārtiks produktu tiks ievesti? Sarunas par Pasaules tirzniecības organizāciju. Šeit jau vairāk deputāti pieminēja to, ka mums vajag vairāk piedomāt par to, kā ir kopējās lauksaimniecības politikas vērtību kritēriji. Mēs bieži vien nestāstam iedzīvotājiem par KLP. Mēs runājam savā starpā, mēs uzklausam citus ekspertus, bet iedzīvotāji bieži vien par KLP daudz nezin. Tā nav. Kopējā lauksaimniecības politika ir domāta cilvēkiem. Un, protams, KLP ir jānodrošina lielāka drošība un pārtiks nekaitīgums, un nevis jārada daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. KLP dod mums pārtiks drošību, tā nodrošina lauku teritoriju attīstību un lauksaimnieku nodarbinātību. Līdz ar to jautājums par tiešo vai citu maksājumu nepieciešamību vai atcelšanu vispār nav adekvāts. Jautājums par konkurēšanu pārtiks produktu tirgū. Katrā ziņā mums ir daudz striktāka pārtiks drošības un arī lauksaimniecības ražošanas kritērija nekā ārpus Eiropas. Protams, ka mums ir jāpalīdz mūsu ražotājiem, ja mēs vēlamies konkurēt. Mūsu lauksaimniekiem ir zināms negatīvais efekts, jo Eiropas Savienībā ir tik ārkārtīgi striktas prasības. Uh, Trešajās valstīs nav nedz izsekojamības kritērija, nedz eh, dzīvnieku labturības kritērija, nedz arī kvalitātes kritērija, un ja mēs vēlamies konkurēt, tad mums tam ir jāpalīdz. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad došu vārdu Erlandsona kungam, viņa gala komentāriem, jo viņam būs jādod, diemžēl, prom. Lūdzu, Erlansona kungs. Tak, Paulo, for ord. Paldies, Palo, par man doto vārdu. Es eh, uzreiz sākumā vēlētos pateikt, ka es esmu laimīgs. Es esmu priecīgs, ka jums ir tik daudz viedokļu un ka šobrīd šīs diskusijas ir bijušas tik auglīgas. Paldies, ka jūs man šodien uzaicinājāt. Esmu priecīgs par to, ka secinājums šīm debatēm būtu tāds, ka mēs esam samērā vienoti tajā, uh, ka mums ir nepieciešama kopīgā lauksaimniecības politika Eiropā. Vēl bez tam esmu priecīgs par to, ka daudzi deputāti teiktajā pieminējā, pieminēja to, ka Eiropas lauksaimniecībā ir milzīgs attīstības potenciāls. Tā var radīt daudz jaunu darba vietu, daudz jaunu produktu, un e, tiešām priecājos, ka jaunās darba vietas radīsies lauku teritorijās, jo tajās jaunas darba vietas ir vajadzīgas. Vēl bez tam esmu priecīgs par to, ka daudz deputāti pieminēja to, cik svarīgi vairāk naudas būtu novirzīta kolektīvajam labumam un nevis individuālajam labumam. Lai būtu tā, ka ar nodokļiem tiktu finansētas tādas jomas, kuras citādi finansēt nevar. Vēl bez tam vēlētos pieminēt vairākus aspektus, kurus mums vajadzēs diskutēt turpmāk. Tātad būs nepieciešams vēl tikšanās ne tikai šodienas. Vispirms par vienkāršošanas procedūrām. Ja mēs vēlamies kopīgo lauksaimniecības politiku padarīt adekvātu, tad tai ir jābūt tik vienkāršai, lai mēs to varētu paskaidrot Eiropas nodokļu maksātājiem. Jebkurā gadījumā tai ir jābūt tik vienkāršai, lai Eiropas lauksaimnieki, ja ne visi patērētāji, to saprastu. Uh, Bieži pie manis griežās lauksaimnieki ne tikai Zviedrijā, arī citur Eiropā un saka, ka viņi nesaprot, ko nozīmē kopējā lauksaimniecības politika. Tātad mēs, godātie deputāti, esam radījuši politiku, kuru gala patērētājs nesaprot. Es vēlētos, lai KLP tiktu izprasta gan lauksaimnieku vidū, gan galvenokārt nodokļu maksātāju vidū. Vēl bez tam vēlētos piebilst, lūdzu neaizmirstiet tās iespējas, kuras eh, šobrīd ir Eiropas lauksaimniekiem eh, atjaunojamo energoresursu nodrošināšanā. Mēs Eiropas līmenī esam vienojušies, ka arvien vairāk ir jāpāriet uz eh, no fosīlajām degvielām neatkarīgu sabiedrību. Un es varu tikai apgalvot, ka manā valstī lauksaimnieki ir gatavi palīdzēt atjaunīgo energoresursu nodrošināšanā. Un e, tieši lauksaimnieki arī Zviedrijā ir apgalvojuši, ka viņi ir gatavi atteikties no fosilajām degvielām. Vēl bez tam gribētu veicināt tādas diskusijas, e, par kurām jau šeit tika diskutēts, proti par kvotām. Mums ir bijušas kvotas, un tās joprojām pastāv veselā virknē lauksaimniecības nozaru. Un tomēr šobrīd visiem ir skaidrs, īpaši ņemot vērā krīzi piensaimniecības sektorā, ka sistēma, kuru esam izveidojuši kaut vai piensaimniecības sektorā, nav palīdzējusi Eiropas lauksaimniekiem. Līdz ar to es uzskatu, ka mums ir jārunā par kvotām, par to, ko ar tām darīt un kā darīt. Vēl bez tam uzskatu, ka vajadzētu palīdzēt viens otram un uzzināt no tirgus dalībniekiem, kur paliek nauda. Interesants jautājums. Proti pārtikas produktu cenas mums, pircējiem, jo tie esam mēs visi. Pārtikas produktu cenas aug, kamēr lauksaimniekam maksātais krītās. Un krītās samērā strauji. Kur paliek nauda? Vai ir pārāk slikti konkurences apstākļi, vai kaut kur sistēmā kaut kas ir galīgi garām? Uzskatu, ka mums ir atbildība gan nodokļu maksātāju priekšā, gan lauksaimnieku, gan galvenokārt visu patērētāju priekšā rast atbildes jautājumu, kur paliek nauda. Un visbeidzot, vēlētos pieminēt ko tādu, kas debatēs neparādījās. Tikai viens pie, pieminēja, un tas ir olbaltumvielu avoti Eiropā. Daudz esam diskutējuši par citām tēmām, bet mums ir jādara, jādiskutē par to, kā mēs nodrošināsim Eiropā adekvātus olbaltumvielu avotus. Ko darīt ar ģenētiski modificētajiem organismiem? Vai tos pieļaut Eiropā vai nē? Es uzskatu, ka tas ir jautājums, kas ir fundamentāls daudziem cilvēkiem un uz tā balstīsies Eiropas nākotnes lauksaimniecības politika. Paldies visiem, bija ārkārtīgi patīkami ar jums šodien diskutēt un tiekamies! Grācija! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies! Lielas paldies jums, Ēlansona kungs, un tagad turpināsim debatas. Stefans Defalaso tālāk. Merci, monsieur le président. Bon, on va parler. Quand... Paldies, priekšādātā, jā. Nu, tagad mēs tagad savā starpā paspriedīsim, acīm redzot, saka Lefola kungs. Izteikšos īsi. Teikt, protams, ir ko daudz, bet laiks jau ir diezgan vēls, un gribēju pateikt divas lietas galvenokārt. Pirmkārt, pirmām kārtām. Domāju, ka mums būs ļoti plašas diskusijas par budžetu. Lauksaimniecības budžets pilnīgi noteikti tiks, nu, tiks nolikts pašā uzmanības centrā. Bet domāju, ka zināms fokus būs arī uz Eiropas kā tāds budžeta kopumā. Situācijas valstīs ir ļoti atšķirīgs finanšu krīze, un šķiet tā nav īpaši optimistiska. Mums jāuzklaus, protams, pilnīgi visi. Un tas nebūs, nebūtu tas īsts laiks. Jautājums, kas mums jāuzdod, ir, ko tad īsti vēlamies? Ja runājam par budžetu, pirms runājam par mērķiem, es domāju, ka tas nav pareizi. Mums vispirms jārunā par mērķiem. Ja vēlamies, lai mums būtu debats par lauksaimniecības apstākļiem, tad vispirms mums šie apstākļi ir jāapskata, jāapspriež. Ja runājam par pārtiku, Fišers Balskunds to pieminēja tad jāsaka, ir miljards iedzīvotāji, kas cieši no nepietiekam uzturu problēmām. Arī 18 miljonu eiropiešu cieši no nepilna, nepilnvērtīga uztura un no nepietiekama uztura. Un tāpēc pārtiks piegādes drošības, domāju, ir ļoti augsta prioritāte. Ir jādefinē arī cita mērķi. Mēs tagad izgudrosim vēl trešo pīlāru, lai, lai domātu par klimatu pārmaiņām. Tas, protams, ir ārkārtīgi interesanti, bet kā mēs atrisināsim šo pamatu problēmu? Tas ir būtisks temats ne tikai Eiropai, tas svarīgs visai pasaulē. Mums ir jāroda līdzekļi, ar kuriem šo problēmu risināt - ekonomikas un sociālajie jautājumi. Runājam par konkurētspēju. Es gribu, lai Eiropas lauksaimniecība būtu konkurētspējīga, un tomēr es negribu, lai tas ir vienīgais kritērijs, ko izmantojam lauksaimniecības vērtēšanā. Ir daudz citi kritēriji, sociālie kritēriji, vidas kritēriji. Un tad, protams, kritērijs, kas ir saistīts ar lauksaimniecības daudzveidību. Daudzveidība dod pievienoto vērtību gaļas, čiņķis un tā tālāk. Tie ir daudz, ka daudz preces, kas ražots Eiropā, ir ļoti populārs, pazīstams. Un Eiropas kultūra, manuprāt, pārstāv arī šo ekonomisko vērtību. Tajā būtu lauksimniecībā vidē droši, vidē draudzīgai un tāpat laikā nodrošināt darba vietas. Turklāt lauksimniecībai jāspēj risināt ar pārtiks krīzes saistītie jautājumi. Eiropai, Eiropas lauksaimniecībai jāspēj risināt vides jautājumi Un tai jāspēj radīt tādu Eiropu, ko mēs vēlamies redzēt. Tā lauksaimniecība ir viena no tām, kas veido Eiropas tēlu. Tāds ir mūsu mērķis. Un tie ir no tehniskas puses skatoties. Tā vietā runāt par pirmo, otro un trešo pīlāru un vēl nezinu ko, kā mēs tagad lūk šīs pirmā līkna, otrā līkna, trešās. Es domāju, mums jādomā par, par lauksaimniecību, pārtiku un vidi. Tās ir trīs lietas, par ko mums jādomā. Nevajag saukt tās abstraktos vārdos. Visai palīdzībai atbalstam, ko nododam, nododam lauksaimniecībai kopumā, ja tā viss ir jāsadala starp šīm trijām lietām. Es piekrītu tiem, ko, tam, ko teica pirmie runātāji. Eiropas lauksaimniecības politikai ir jāpārliecinās, ka notiek pārēj no Eiropas lauksaimniecību uz lauksaimniecību, kas spēj atrisināt pārtiks problēmas, sociālos jautājumus, vidas jautājumus. Un ja šāda pārēja nenotiks, tad mēs tikai turpināsim šeit runāt kult, salmus runāt par mērķiem. Es gribu, lai ir viens milzīgs pīlārs, nevajag to dalīt šeit. Lauksaimniecība, vide un sociālajie aspekti. Un tad mēs varēsim inkorporēt šajā jautājumā visus so modeļus. Paldies, Stefan, paldies, saka priekšsēdētājs, par šo ļoti kaismīgo runu. Es varu piekrist lielā mērā tam, ko jūs teicāt. Mēs to tiešām varam šos niedokļus šobrīd teikt it kā paši savā starpā, bet te joprojām ir cilvēki, kas ir atbildīgi par šīm jomām. Nākamais runātājs. Sikierskī kungs, KLP nākotne pieprasa, lai pārmaiņas turpinās. Pārmaiņas, kas jau uzsākušās. Ar šīm pārmaiņām varēsim skatīties ie izaicinājumiem, ko nes šodien globalizācija un ko pieprasa arī pārtikas drošības jau problēma. Kalpē jābūt arī taisnīgākai. Kaut gan jāsaka, es nevēlos šeit tikai tagad izprasīt naudu vai ko tam līdzīgu. Lauksaimniecība veido 43% no Eiropas Savienības budžeta. 0,3% no kopējā IKP Eiropas Savienībā. Bet no Eiropas Savienības budžeta jāsaka, tas ir diezgan, tā ir diezgan liela summa. Nu, cik tad būs šis samazinājums? 35, 37% līdz 2013. gadam būs tikai vairs šī daļa. Nu, skatīsimies kaut vai lauksaimnieku ienākumiem. Viņu ienākumi ir daudz mazāki nekā citiem darba ņēmējiem, citos sektāros. Un kaut vai salīdzināsim viņus ar gāzes piegādes sektoru. Un te redzam, ka pārtikas drošības piegāda arī būs nozīmīga nākotnē. Banku krīze ļoti skaidri mums parādījusi, ka tirgus nav spējīgs pašregulēties. Lauksaimnieki nedzīvo stabilā vidē, viņus skar pār, klimatu pārmaiņas, tirgus pārmaiņas un tā tālāk. Tātad tirgus negarantē stabilitāti lauksaimniecības jomā. Cik tad maksā šīs klimata pārmaiņas? Cik maksās šī finanšu krīze? Līdzekļi, kas pieejami lauksaimniecībai no Eiropas Savienības budžeta salīdzinoši ir ļoti nelieli. Cik CO2 tad absorbē lauksaimniecība, ja salīdzinām, piemēram, cik tā rada izmešus? Arī tas ir svarīgs jautājums. Tas pats attiecas uz ūdens pārvaldību. Lauksaimniecība racionalizē ūdens resursus zināmā mērā. Ko mēs šeit cenšamies atbalstīt? Vides aizsardzību, lauksaimniecisko ražošanu, pārtikas piegādi, tās drošību. Es domāju, ka mums atbalsts būtu jāfokusē. Kā to darīt, kā to uzraudzīt? Ir vajadzīgi kontrols mehānismi kā varam mērīt šīs priekšrocības labumus, kas ir visai sabiedrībai un ko piedāvā lauksaimniecības sektors. Ja skatāmies uz PTO un KLP, tad mums jānāk klajā ar globālu pieeju lauksaimniecības sektoru jautājumiem. Ļaujiet man pievērsties kohēzijas politikai un KLP šiem diviem aspektiem. No kurienes tad nāk lauku attīstības fonds? Lauka attīstība nav tas pats, kas lauksaimniecība. Piekrītu, ka mums ir vajadzīga ļoti strikta lauksaimniecības politika. Komisārs Kundze teica to pašu, bet, nu, skatoties no jaunas dalībvalsts viedokļa, var jums teikt, ka te runājam par ļoti īpatnēju lauksaimniecības veidu, vienu konkrētu lauksaimniecības tipu. Un tas jāatceras. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātājs. Un tālāk došu vārdu Magīnes skundzei. Mums vēl septiņi, astoņi runātāji sarakstā, tāpēc gribētu lūgt runātājs izteikties īsi. Paldies priekšsādātāji. Izteikšos īsi, jo tiešām ir jau vēla stunda. Es ceru, ka gan vēl atgriezīsimies pie šīm, bet arī vēlāk. Pirmām kārtām budžets, protams, ir ļoti būtisks aspektu šajās diskusijās piekrītam. Tas ir šis milzīgais problēma jautājums, kas mums visiem jārisina. Domāju, ka šis dokuments, kas tika izstrādāts, bija tik izstrādāts, lai, radi, lai vērst mūsu uzmanības tiem apstākļiem, kādi valda tā, lai tajā brīdī, kad tiks paziņojums publicēts, tas, ne, tas tik ļoti mūs nepārsteigtu. Tas nebūs tik ekstrēms varbūt, bet mēs nebūsim vairs tik dusmīgi, jo būsim redzējuši šo nēsošo dokumentu, šo neoficiālo dokumentu. Viņi tikai mazliet uzlabos varbūt gala dokumentu. Otrām kārtām prezentācijas, ko dzirdējām, protams, bija liederīgas, tīri akadēmiski, varbūt dažas no tām bija ļoti akadēmiskas. Bet jāsaka, tur bija runa par ļoti būtiskām praktiskām sekām. Es nepiekrītu tai kritikai, kas tika pausta KLP šajā telpā. Tāpēc, ka šī komiteja, eh, jāsaka, uztvēra šo kritiku kā tādu, kā tādu himnu bezmaz. Uh, Tāds gospelkors, mēs ticam uz vārda, tā nevaram darīt, jo nebūtu KLP nav tik slikti, kā atsevišķi plašsaziņa līdzekļi to mm, min. Jo gal galā lauka attīstības politika nemaz nebūtu notikusi, ja mēs te balstamies uz iepriekšējiem plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, gan par KLP, visas šīs drāmas, kas tiek liktas televīzijā. Es esmu tāda vispārīgāka rakstura, nesaprotu abas šie argumentu puses, un es domāju, ka būtu ļoti ļoti kaitīgi, ja mēs politiku ļautu virzīt visiem šiem populistiskajiem uzskatiem. Jācer abas puses. Sabiedrība, es domāju, tāpat laikā diezgan labi saprot lauksaimniecību un šo sektoru un atbalsta šo sektoru. Turklāt viņi saprot, ka ir arī mēdz būt arī kļūmes tirgu, piemēram, tirgus sabrukumi, jā. Uh, te gribu citēt jūs, te bijis, esmu bijis žurnālisti reizēm, labi atsaucies konkrētu citātu. Sabiedrība liek lielu, vēr, uzliek lielu vērtību pakalpojumu, bet es gribētu piebilst, ka savukārt sabiedrība nav gatava maksāt lielu cenu par šīm publiskajām precēm, un mums kā politiķiem šādu cenu, šādu vērtību vajadzētu noteikt, un tieši to mums arī vajadz, vajadzēs darīt šās diskusijās. Pārtikas drošība ir ļoti svarīgs jautājums. Gatavoju ziņojumu iepriekšējā sasaukumā par šo jautājumu, var jums to piedāvāt. Vienotā maksājuma schēma. Uh, ir ļoti viegls veids, kā nodrošināt līdzekļu, to, ka līdzekļi nonāk tieši pie lauksaimniekiem. Tāpēc izvēlējāmies ho, šo schēmu. Un man šajā saistībā ir viens jautājums, un tas vienlaicīgi ir arī komentārs. Esmu nobažījusies, ka šī pilnīgā maksājuma atsaiste tādā gadījumā būs e, tāds kā sots atsevišķiem lauksaimniekiem, un tāpēc gribētu, lai mēs padomājam par to, kādā veidā šo atsauces periodu padarīt aktuālāku domāju, ka par to tika runāts, par to tika runāts eh, darba grupās. Es gribēju vienkārši vecāt, vai kaut kāds progress ir gūts šai ziņā, tā lai atsaucas skaitļi ir aktualizētāki. Ar to arī beigšu. Es, protams, varētu teikt daudz ko vairāk, bet ceru, ka diskusijas par šo tēmu vēl turpināsies. Un paldies visiem, kas uzstājās šovakar. Grācija, Magīnes, e, Garcija. Paldies, turpina priekšsēdes Garcija Peres. Kundze, paldies, priekšsēdētāja kungs. mēs e, diskusijās diez vai ienesīsim kādas jaunas vēsmas vai jaunas idejas. Katrā ziņā šī pēcpusdiena ir bijusi ārkārtīgi auglīga. Ir dzirdēts daudz interesanta. Varbūt, ka mēs varētu mazliet e, savādāk paskatīties uz šodien dzirdētajiem komentāriem, bet esam pārliecināti, ka mums tāda iespēja vēl būs. Komisāre ļoti inteliģenti pateica to, ka mums ir jāaizstāv stabila lauksaimniecības politika un vienlaicīgi komisāra apgalvoja, ka lauksaimniecības politikai ir jāmainās. Un tas bija ārkārtīgi inteliģenti un diplomātiski, jo brīdī, kad parādās kādas grūtības vai izmaiņas, mums tomēr ir jāturās pie stabilām vērtībām. Šeit izskanēja pievienotās vērtības aspekts Piemēram, lauksaimniecībai ir jānodrošina nodarbinātība, runiet par vidas aspektiem, par klimata izmaiņām, par lauka attīstības aspektiem. Tas viss ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības politika. Vēlētos pieminēt divas lietas. Vispirms, eh, atsevišķie maksājumi. To pieminēja gan Erlandsona kungs, gan vairāk deputāti. Tika pieminēta arī šo maksājumu negatīvās sekas. Vairāk no ekspertiem, vairāk no deputātiem runāja par eh, šiem tiešajiem maksājumiem. Taču varbūt vairāk varētu, pa, vajadzētu padomāt par to, kas notiks ar tiešajiem maksājumiem. Mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par to negatīvo ietekmi. Ir jāskatās plašāk. Es eh, saprotu, ka lielākā daļa lauksaimniecības produktu ražotāji tieši pateicoties šiem tiešajiem maksājumiem ir saglabājuši savu darbu. Un eh, mēs sakam, jā, lauksaimniecības politikas pārskatīšanai un reformai, bet lielākā daļa lauksaimnieku nevarētu nodarboties ar to, ar ko viņi nodarbojas, ja nebūtu šo maksājumu. Nākamais par lauksamniecības kultūrām. Bet, eh, jā, kā jau teicu, mums ir jāizvērtē pozitīvais un negatīvais. Vēl vairākas reizes šo pēcpusdienu parādījās doma par to, cik svarīgi Eiropas iedzīvotājiem ir izprast kopīgās lauksaimniecības politikas ideju. Mēs runājām par iedzīvotāju kā nodokļu maksātāju, par iedzīvotāju, kā lauksaimnieku, kā patērētāju. Jā, tieši tā kā patērētāju. Protams, ka patērētājiem ir zināms budžets, bet patērētājiem ir jāsaprot, ka mēs kaut ko darām. Varbūt viņam būtu svarīgi saprast, kāpēc kilograms gaļas maksā tik daudz, cik tas maksā, pie tam divreiz vairāk nekā pie, pirms diviem gadiem, un iedzīvotāji grib zināt, kāpēc viņiem ir jāmaksā divreiz vairāk par kilogramu gaļas, ja lauksaimnieks faktiski par to pašu saražoto gaļu saņem mazāk. Bet, protams, arī lauksaimnieki ir zināmā mērā atbildīgi par to situāciju, kur mēs šobrīd diskutējam, jo Eiropas lauksaimniecības nākotnē nākotni veido tieši viņi, un esmu pārliecināta, ka mums varbūt izdosies izvairīties no tā saucamajiem e, darba dokumentiem, tātad non-dokumentu, kur it kā ir, it kā nav, mēs tikai par tiem dzirdam, kur viņi nonāk uz mūsu galdiem vai atkritumu kurvī. Es domāju, ka tas ietekmē e, Eiropas lauksaimniecības nākotni, par to mums būs jādomā. Paldies, turpin priekšsēdes. Un tagad Bešūkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad šobrīd parlaments ir mm, nomainījis savu likumdošanas mandātu. Tas nozīmē, ka mums arī nākotnē būs teikšana kopējā lauksaimniecības politikā. Un es vēlētos nedaudz to pakomentēt. Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka es nedomāju, ka tas palīdzēs izglītot iedzīvotājus, ja mēs vienkārši pateiksim, ka mums ir lauksaimniecības politika, un ar to mēs vēlamies sasniegt veselu virkni mērķu. Es uzskatu, ka mums galvenokārt ar iedzīvotājiem būtu jārunā par pārtiks produktiem, par pārtiks nekaitīgumu, jo tieši šo lauksaimniecības politikas daļu iedzīvotāji sapratīs vislabāk. Un tajā tie arī ir visieinteresētākie. Ja mēs vēlamies radīt iedzīvotāju interesi par KLP, tad mums ir jārunā par nekaitīgu pārtiku, Un ne tikai par to, ka Eiropas lauksaimniecības iekšējiem tirgum ir jābūt pašpietiekamam, bet mums ir jārunā arī par lauku teritorijas saglabāšanu, cik svarīgi ir KLP arī vidas nodrošināšanā. Bet eh, atcerēsimies, ka KLP nav vidas politikas instruments. Protams, ka lauksaimniecība ietekmē vidi, lauku teritoriju pārvaldīšanu un reģionālo politiku, jā, bet es domāju, ka mums galveno uzmanību vajadzētu vērst tieši uz pārtiks nekautīgumu. Nākamais, šeit tika pieminēts pirmais pilārs, otrais pilārs. Stefans jau paskaidroja, ka mēs runājam par visiem šiem aspektiem, bet atcerēsimies, kāpēc tika izveidota KLP Eiropā. Varbūt atcerēsimies sākotnējo ideju. Vincents Šataljā pieminēja, ka KLP tiešām ir viena no nedaudzajām kopīgajām politikām Eiropas Savienībā. Un lūdzu nesalīdzināsim šo politiku ar citām izveidotām sistēmēm Eiropā, kas nepārklāja visu Eiropu. Atcerēsimies, ka KLP uh, eh, lielākā daļa no maksājumiem nāk tieši no Eiropas. Ir vesela virkni citu politiku, kur galvenais maksātājs ir dalību valstis, bet šeit galvenais maksātājs ir Eiropa. Tātad situācija ir pavisam savādāka. Nesalīdzināsim. Tika runāts par vidas aizsargāšanu, par patērētāju aizsardzību, bet eh, mēs nerunājam par to tāpēc, lai padarītu grūtāku lauksaimnieku dzīvi, mēs runājam par to tāpēc, lai aizsargātu patērētāju. Mēs nevaram izmainīt trešo valstu ražotāju noteikums, un tomēr mēs varam nodrošināt, lai tie produkti, kas tiek iepludināti Eiropas tirgu no trešajām valstīm, ir mūsu kritērijiem atbilstīgi un arī ražot saskaņā vai vismaz respektējot mūsu izvirzītās prasības lauksaimniecības ražos, ra, ražošanai. Mums ir nepieciešams eh, izvērtēt tos kritērijus, un mums ir jāskatās, uh, arī uz to, cik dažādi kriteriji izpildu maksā. Protams, ka mēs šos kriterijus esam ieviesuši, lai aizsargātu patērētāju, bet tad mums ir jāpiemēro un jāraugās, lai tie paši kriteriji tiktu piemērot arī produktiem, kas Eiropā ieros no trešajām valstīm. Tas ir jautājums, kas ir jādiskutē PTO. Mēs esam šeit komiteja organizējuši vairākas uzklausīšanas Citu starpā mēs izskatījām ziņojumu par e, vides kritērijiem. Bija arī e, cits ziņojums par to, kādā veidā mēs e, varam palīdzēt šim līgumam. Un tomēr par dokas sarunu raudu runājot, vai tiešām mums vajadzētu uh, Ko vajadzētu darīt Dohas sarunu raundā? Mēs galvenokārt koncentrējam uzmanību uz negatīvo, bet varbūt vajadzētu padomāt par to, kā palīdzēt šim raudam noritēt veiksmīgi. Uzskat, ka mums ir jāskatās uz eh, šiem aspektiem pirms mēs dodamies uz sarunām starptautiskā līmenī. Paldies eh, Buvēkungam, un tagad Buvēkungs. Uh, je suis très heureux d'entendre euh, notre. Euh, Paldies! Es uh, biju ārkārtīgi priecīgs dzirdēt Bošē kunga komentārus, jo es zināmā mērā esmu viensprāts ar viņu. Mēs uh, mēneša beigā, beigās tiksimies Ženēvā, Dohas sarunu raundā, un tur redzēsim, kāds būs to iz, nākums. Jautājums par leģitimitāti par lauksaimniecības politiku ir ārkārtīgi būtisks, jo patreizējā lauksaimniecības politika nav leģitīma. Viena daļa ir maksājumi, cita daļa ir eh, mērķi, un eh, šobrīd arvien vairāk lauksaimnieku nesaņem maksājumus. Jebkurā gadījumā tas neapturēs lauksaimniecības industrializāciju. Tas eh, padarīs novadīs pie maksāt nespējas mazos lauksaimniecības uzņēmumus. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kurā lauksaimniecības produktu cenas neatbilst to reālajām izmaksām un neatbilst cenu attīstībai tirgū. Šobrīd lauksaimnieki ražo par cenu, kas atbilst pasaules tirgus cenai, bet uh, par šādu cenu neko nevar saražot. Ja mēs vēlamies konkurēt spējīgu lauksaimniecību, tad kaut kas ir jādara. Mums, protams, ir jāizveido leģitīma lauksaimniecības politika. Un, ja mēs to vēlamies, tad mums ir jāatgriežas atpakaļ pie sākotnējiem KLP mērķiem, un tas bija nodrošināt pēckara Eiropā pārtiku. Pēc tam nāca klāt vides aspekti, kvalitātes aspekti, uh, E, ekoloģiskie un globālie aspekti, bet sākotnēji bija nodrošināt Eiropu ar pārtiku. Mēs zinām, ka izmantotās ražošanas metodas sevi ietver nodarbinātības asver, aspektu, bet ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs izmainītu tos mērķus, kuri tiek izvirzīti lauksaimniecībai Tātad 92. gadā pirmās reformas brīdī tika pateikts, ka lauksaimniecībai ir jābūt konkurētspējīgai, bet patiesībā mēs tikai padarām situāciju grūtāku. Mēs lauksaimniecībā uh, sabojājam vidi, ietekmējam klimatu un neradam jaunas dabas vi darba vietas. Mums ir nepieciešami jauni instrumenti, Mums ir jāizstrādā leģitīma politika ar adekvātiem mērķiem un adekvātiem instrumentiem. Nākamais eh, - maksājuma atsaistīšana. Tā tad eh, atsaistīšana starp maksājumiem un ražošanu. Iespējams, ka tas ir pretrunā ar to vienošanos, kur tika panākt pirms pāris gadiem, bet eh, šobrīd visiem ir skaidrs, ka uh, maksājumi neveicina ražošanas attīstību. Ja mēs vēlamies izveidot efektīvāku lauksaimniecības politiku, tad maksājumi tur nepanāks e, neko. Visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešami jauni instrumenti. Viens no piemēriem varētu būt e, piena kvotas. Tas nav radījis piena tirgu stabilitāti. Nākamais, kā mēs nosakam cenas. Vai cenām būtu jātiek noteiktām Eiropas līmenī, nacionālā līmenī, kas ir noticis piena sektorā, ņemot vērā to, cik maksā saražot litru piena, tad eh, gan dalību valstis, gan arī Eiropas līmenis varētu atbalstīt tos, kuriem eh, šo pienu ražot par šādu cenu neizdodas. Un visbeidzot, varētu atbalstīt tās ražošanas metodas, kuras ir ekoloģiski ilgtspējīgas, un arī mēģināt eh, padarīt mazāk industrializētu daļu no ražošanas. Bet diez vai industrializēta lauksaimniecība pēkšņi pārvērtīsies par ekoloģisku. Tātad, ja mēs runājam par ekoloģisku lauksaimniecību un tad pēkšņi importējam ģenētiski modificētu soju, uh, tam nav nekādas jēgas. Mēs vēlamies atbalstīt Eiropas lauksēmniekus, bet ja mēs to daram, tad mums ir jāizmaina kalpē. Venti. Paldies, vēl divi runātāji mums palikuši. Jāra kungs un tad Dārfana kungs. Paldies, priekšsādātāji! Man ir četri īsti komentāri, ko es šeit pierakstīju diskusiju laikā, vispirms par šo neoficiālo dokumentu, kur tagad esot pazudis papīra grozā. Mm, Mm, to varētu uzskatīt par tādu draudzīgu uguni, tā mēs to teiktu karā. Nu, labi, protams, ir teikts, ka labāk runāt par uzdevumiem nevis par naudu, bet šajā neoficiālajā dokumentā es redzēju, ka ir tādi divi grupējumi. No vienas puses ir nepieciešams runāt par naudu, bet es pēkšņi skatos, ka uh, ir arī kāda grupa, kas vienkārši grib atņemt naudu. Vēl viena lieta - kopējā lauksaimniecības politika. Es domāju, ka mūsu kopējā lauksaimniecības politika, kas vēl joprojām nav sasniegusi attīstības potenciālu, un kolēģis Dešs to ir ļoti labi teicis, mums ir jādomā par 5 miljoniem cilvēku, jābūt veselīgiem produktiem, jādomā par vidi, par lauksaimniecības attīstību un būtisks faktors lauka attīstības sektora ka šobrīd no, eh, ka šo, kā līdzekļu, līdzekļu pieejamība no vienas uz nākamo reformu ir mainīsies. Vēl viena lieta, runājot par, par uh, atsaistīšanu, sanāk tā, ka, nu, daži lauksaimnieki it kā saņem naudu par nekā nedarīšanu, bet tā tas nav. Mēs neesam vēl ieskaidrojuši mūsu uh, sabiedrībai to, ka mm, tas nenozīmē nekā nedarīšanu, ka mēs dodam naudu pret, pret pakalpojumu. Doma, protams, bija atsaistīt to no konkrētiem produktiem, ja tad bija daudz krāpšanas mēģinājumu. Šajā gadījumā drīzāk mēs vēlamies atsaistīt un nodrošināt šo atsaistīšanu, lai būtu caurskatāmāka politika. Ja šeit būtu 5 miljārdu eiro lauksaimniecības politika, uh, Un, ja kāds uzskata, ka tagad vajag no šīs politikas atņemt vēl vairāk naudas, nu tad vienkārši mēs nevarēsim vairs nodrošināt mūsu iedzīvotājus ar pārtiku. Vēl viena lieta, ko es teikšu, ir par šo otro pīlāru, par kur tiek runāts ļoti daudz. Es saprotu, ka šeit ir arī daudz labumu, bet arī nevisai pozitīvas puses runāt par līdzfinansējumu. Un ja kāds uzskata, ka līdzfinansējums ir šis ideālais līdzeklis, Tad atcerēsimies, kā otrais pīlās un līdz finansējums ir saistīts ar to, vai dalību valstīs vispār ir nauda. Mēs nevaram vienkārši domāt par otro pīlāru, un ja mēs atkal radīsim nevienlīdzības starp dalību valstīm, ka šis otrais pīlārs būs pieejams tikai un vienīgi tām valstīm, kas var piedāvāt savu finansējumu. Paldies, tagad Dofenkungs. Paldies! Šodien mēs digu, diskutējam par svarīgiem jautājumiem, tagad ir ceļa sākuma posms, un jādomā par to, vai mums tiešām ir nepieciešama tik dziļa reforma. Tagad, kā desmit gadu laikā mums bija trīs lielas reformas, no sākuma bija pārskatīšana, tad bija veselības pārbauda, un tagad mēs atkal runājam par trešo reformu. Tāda ir nepieciešams par pajautāt, vai tiešām uh,